Un tagad godējumie tulki. Saka priekšsēdētāji, jūsu vēstījumu mēs uzklausījām. Darbu mēs pārtrauksim 12.30, kā paredzēts. Pirms mēs sākam sēdi, sveicu mūsu vidū kolēģi Krāmeru uzaicinātos viesus tā ir apmeklētāja grupa, kurā pārstāv Vācijas satiksmes ministriju eh, Bādenes Virtenbergas reģionā. Sveicam mūsu vidū transporta ministru un viesus, kuri piedalīsies šodien mūsu sanāksmē. Bet tagad varam ķerties pie darba. Darba kārtības pieņemšana. dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi. Liberatska kungs ir referents, tas bija paredzēts uz 21. jūniju, tas tiek pārcelts, citā, citu grozījumu nav, priekšsēdētājas paziņojumu. Tādu nav šodien. Un mēs varam uzreiz sākt ar pirmo punktu, kas ir dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi, pārstrādātā reakcija, Liberatska kungs, došu vārdu jums, un pēc tam izteiksies kolēģi un komisija. Liberatska kungs, lūdzu. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Paldies, eh, priekšstādātāji, cienījamie deputāti. Un šis ir ārkārtīgi sarežģīts eh, tehnisks eh, dosie. Mums bija vairāk kā 630 iesniegto grozījumu. Nu, bijām ieplānojuši virkni sanāksmi ar referentiem un, un strādājām pēc grafika. Mums bija 20 eh, konsultatīvas eh, sanāksmes ar dažādiem partneriem. Dažādi, dažādos formātos diskutējām, gan, gan formāli, gan, gan pusdienās, divpusējas sanāksmes, un mums bija tikāmies arī ar eh, tādiem partneriem kā, piemēram, invalīdu biedrību pārstāvjiem. Un, darījām visu, ko, ko spējām, kas bija mūsu spēkos, lai panāktu konstruktīvu rezultātu. divi ēnu referenti no tautas partijas eh, un arī Krāmera kungs eh, piedalījās visās sanāksmēs un vēlos pateikties šiem abiem kungiem par veikumu. Un šodien dzirdējām, ka Krāmera kunga viesi ir ieradušies un eh, nu, vēlos arī savā vārdā viņus sveikt. Te vēlos sacīt, ka jūsu mm, tātad, deputāts Krāmers tiešām apzinīgi cīnās par prasušajām tiesībām Eiropā. Un tātad, par ko tad ir runa? Kā es sacīju, vesela gūzma grozījuma tika iesniegta, un tā rezultātā mēs eh, diezgan būtiski pamainījām tātad šo te uh, eh, notifikācijas eh, periodu invalīdiem, tātad 48 stundas bija sākotnējais priekšlikums. Mēs uh, lēmām, ka vidēji izmēra stacijām tām jābūt 3 stundām un 12 eh, stundām pārējām stacijām, mazākām stacijām. Kādēļ? Šis paziņošanas termiņš nu, ir sarežģīti ieplānot uh, ceļojumu, vesels 48 stundas uh, pirms ceļojuma. Tas uh, reāli apgrūtinātu tiešām piekļuvu stacijām cilvēkiem ratinkrēslos. 12 stundas, kā tagad ir paredzēts ziņojumā, manuprāt, ir, ir tāds saprātīgs laiks. Uh, Nedomāju, ka dzelzceļa stacijām vai eh, pārvadātājiem tas izraisītu liels eh, finansiāls vai citu raksturu problēmas. Un šeit mēs arī strādājam atbilstoši IMCO komitejas rekomendācijām. Lūk, eh, tā kā domāju, ka šis jautājums ir nokārtots. Tālāk pēc garām diskusijām. Nolēmām atteikties no Forsmažora, tātad uh, klauzulas, jo mēs nevēlamies, lai eh, forsmašo klauzulu dotu iespēju ļaunprātīgai sistēmas izmantošanai. 50% eh, kompensācija par biļetes cenu, ja vilciens ir kavējis stundu vai vairāk, 75% kompensācija. Gadījumā, ja vilciens kavējas par divām vai vairāk stundām. Tautas partijas um, referents uh, aicināja paredzēt simtprocentīgu uh, kompensāciju, tad, ja vilciens kavējas vairāk kā divas stundas, eh, nu, te mūsu domas atšķirās. Tālāk nokavēts savienojums. Ja pašreiz nokavējas savienojušo vilcienu, tad viņiem atdod iespēju ceļot ar nākamo pieejamo vilcienu, neatkarīgi no pārvadātāja, kurš piedāvā šo pakalpojumu. Tālāk vēlspēju uz vilcieniem. Un šis ir uh, eh, starpmodālā transporta gads, kā jūs ziniet, un, uh, un eh, līdz ar to mēs, uh, protams, kā atbalstam pasākumus, kas uh, sekmē velo transportu, un tas ir uh, svarīgs politisks signāls. Pirmkārt, uh, standardizēts uh, formāts uh, pasažieru sūdzībām, kas pieprasa kompensāciju. Vēlamies, lai šeit būtu standarta formāts, neatkarīgi no valodas, kurā ir iespiesta šī veidlapa. 5B, 7B vai nu kāds viņas sauktos, vai nu šī veidlapa būtu lietuviešu vai portugāļu valodā, saturs būtu identisks. Tāds lūk mūsu piedāvājums. Tāpat uh, vēlamies tātad, lai cilvēki to adekvāti, nu, bieži, biežāk izmantot. Un uh, kopumā vēlamies, lai parlamenta nostāja būtu stingra, bet uh, līdzsvarota. Mums jāņem vērā gan lietotāju, gan dzelzceļa pārvadātāju leģitīmās intereses. Jā, mēs uh, pamatā orientējamies uz pasažieru tiesībām, bet nu vienlaikus uh, ir jāpanāk, lai dzelzceļi varētu sarūpēt tos pakalpojumus, kurus mēs no viņiem paģēram. Nav nekāda jēga pieprasīt augsta līmeņa pakalpojumus, jo dzelzceļi reāli de facto tādus sniegt nespēja. Nu, tā kā šeit jāievēro līdzsvers. Mēs vēlamies eh, sekmēt to, lai pats šie skaits pieaugtu, lai aizvien vairāk cilvēku izmantotu dzelzceļa pakalpojumus. Ne tikai tie, kas eh, varētu atļauties dārgos vilcienus, pirmās klases pakalpojumus, ko atsevišķi dzelzceļa piedāvā. Un, eh, kā es minēju, ir zināms viedokļu atšķirības, domstarpības mūsu starpā, bet uh, sanāksmēs ar ēnu referentiem izkristalizējās divas eh, alternatīvas. Tātad mēs varam vainu atlikt eh, grozījumu un, un pievērsties ietekmes izvērtējumam. Nu, un tad mēs varētu apsvērt arī tās iebildes, kas virknie kolēģi ir. Bet viena lieta, kas mani pārsteidz tautas partijas nostājā, ir eh, tas, ka viņu iebildes. Um, patiesībā balstās uz, uz eh, dzēsē pārvadātāju atbildības eh, tātad eh, apsvērumiem. Tie, kas, teiksim, sniedz pakalpojums un tie, kas ir starpnieki, kas reāli darbojas kā, kā nu, teiksim, ceļojuma biroji, kas tikai pārdod biļetes, teiksim. Un šeit atbildībai būtu jābūt dalītāji starp šo pārdevēju, aģentu un, un pārvadātāju. Un tautas partija izdara zinām spiedienu uz mums, lai eh, panāktu to, ka pārdevēja šis te aģents eh, nav atbildīgs, jo viņi pārdod biļetes uz dažiem vilcieniem, un eh, vai šīs biļetes ir pārdotas korekti vai nē, vai vilcieni reāli ierodas laikā vai nē, nu tā jau esot lūk pārvadātāju atbildība. Mēs, transporta komiteja, esam atbildīgi par, par dzelzceļu nozaru kopumā. Un to es mēģinu uzsvērt. Es eh, pats no savas puses arī ierosināju virkni grozījumu, bet kopumā es domāju, ka balsojums būtu jāatliek. Un es būtu nedaudz vairāk laika, lai piestrādātu pie atlikušajām problēmām. Es pieminēju svarīgākās, tādas um, akūtākās problēmas. Uh, Tātad eh, atvēlēsim sev nedaudz laika, lai nonāktu pie tāda risinājuma, kas eh, nāks par labu simtiem miljoniem pasažieru. Eh, tas ietekmēs miljardiem braucējiem, tā kā ceru, ka nonāksim pie konstruktīva risinājuma. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Liberatski. Nous ouvrons. Liberatska kungs, paldies. Sāksim diskusijas. Vandikampa kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Liberatska kungs um, mums izklāstīja, ka ka tautas partijā ir negluži mierā ar šo tekstu, un šeit ir runa par to, ka pēdējā referents sanāksme 12. jūnija uh, lika domāt, ka kompromisa grozījumi ir uh, pabeigti. Mums likās, ka ir panākta vienošanās starp referentu un ēnreferentiem. Līdz ar to mūsu ēnreferents uzskatīja, ka esam gatavi balsošanai, taču balsojums tika atlikts uz vēlāk, un tas viņam bija pārsteigums. Jo viņš labprātāk būtu balsojis. Par kompromisa eh, grozījumiem runājot, mēs esam neizpratnē, ir 20 kompromisa grozījumi, no kuriem 8 pēc mūsu ēna referentu domām nav pēdējo sarunu rezultāts. Un Manuprāt, ņemot vērā Liberatska kunga skaidrojumu, vajadzētu atkārtot to, ko mēs šajā dosjē vēlamies panākt. Pirmkārt, tas nozīmē atbrīvoties no visiem izņēmumiem līdz 20. gadam. Mēs vēlamies, lai pasažieri tiktu aizsargāti reģionālajos eh, braucienos. Liberatska kungs sacīja, ka viņa vēlas kompensāciju par kavēšanos līdz 60 minūtēm, bet mūsu prāts eh, savukārt referents saka, ka pilnība, eh, pilnībā cena ir jāatmaksā, ja ir divu stundu kavēšanās. Mēs varam piekrist Liberatska kungam forsmažoru klauzulas svītrošanā, un visbeidzot, pēdējais punkts, par ko runāja Liberatska kungs, par eh, biļešu, eh, vilcienu un transporta biļešu tirgotāju palielināto atbildību un viņu pienākumu labāk informēt patērētājus. Diemžēl šajā sakarā nostājas nevaru ieņemt, man ir jākonsultējas ar deputātu Mizeļie. Izveidot Hoponhof hop-off sistēmu, ja jūs palaižat garām savu pārsēšanos, jā, bet, manuprāt, cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir jāsaņem precīzi informācija par to, kādā veidā viņi varēs izmantot vilcienu pakalpojumus. Un visbeidzot, stacijās, kurās ir vairāk nekā 10 tūkstoši pasažieru plūsmu, mēs runājam par trim stundām un kur ir mazāk nekā divas stundas par 12 stundām iepriekš, kad ir jāsaņem informācija. Savukārt, Mizerģie kungs uzskata, ka mums ir sarunas jāturpina, un viņa prāt mēs varam nonākt līdz labam kompromisam, taču es atkārtoju to, ka nevajag iestrādāt pārāk daudz elementu, kuri nāktu no padomas. Parlamentam ir jā dara zinām savas vēlmes, un tālāk redzēsim, kā tas attīstīsies pēc triloga. Liberatska kungs. Atvainojiet, Mizeļie kungs, mūsu ēna referents. Gribētu balsojumu 9. vai 10. jūlijā. Paldies, Vankamp kungs, mēģināsim mazliet saīsināt runas laiku, jo. Uh, Laiks mums ir ierobežots. Nākošais runātājs deputāts Zotovskis. Paldies, priekšsēdētāji. EKR e grupas vārdā un uh, mūsu ēnu referentu vārdā vēlas pateikties um, referentam par racionālo un konstruktīvo darbu pie pasažieru tiesībām un pienākumiem. Mēs visi vēlamies, lai parlamenta nostāja būtu līdzsvarota, saprātīga. Vēlamies, lai tiesība akts eh, atbilst pasažieru gaidām un, un, un iespējām, bet eh, jauniem tiesību aktiem jābūt arī praktiskam. Tam nevajadzētu sastādīt eh, nepārvarams šķēršļus vai, vai milzīgu slogu nozarei. Līdz ar to mums ir nepieciešama saprātīga nostāja, bet arī tāds uh, loģisks mandāts. Es domāju, ka būtu vietā atlikt balsojumu Tas mums dotu laiku piestrādāt pie pretrunīgiem jautājumiem. Nu, šis papildus laiks ir svarīgs, jo, jo nu, jāņem vērā tas, ka padomi jau nestrādā gluži pēc tāda paša grafika kā mēs. Un esam eh, tiešām panākuši ievērumu progresu, bet EKR eh, e joprojām nav īsti apmierināta ar eh, dažādiem izņēmumiem, kas tagad figurē regulā. Vēlamies, lai mums būtu juridiska paļāvība, skaidrība. Tā ir nepieciešama arī investoriem, kas strādā šajā nozarē. Pat labāk um, pārvadātāji var reģināties ar šiem izņēmumiem, noteiktiem izņēmumiem līdz 20 gadiem, pie tā arī būtu jāpaliek. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mēs kā likumdevēji mainām noteikumus, tās noteikumus spēles gaitā un radam nedrošību. Par kompensācijas um, līmeņiem šeit jāņem vērā arī no saras stāvoklis dažādās valstīs. Līdz ar to šeit priekšlikums būtu nedaudz eh, jālīdzsvaro. Ir citi jautājumi, pie kuriem būs nepieciešams vēl piestrādāt. Mēs uzskatām, ka dzelzceļa nozare kopumā būtu jāmet pār to pašu kārtu kā citas nozares. Nevajadzētu tā uzlikt pārliek liels šķēršļus. Par force majeure. Mēs ceram, ka nākamajās sanāksmēs šo jautājumu atrisināsim. Tāpat arī jautājums par biļešu pārdevējiem un, un to atbildību. Dzelzceļi spēlē nozīmīgu lomu daudz pilsoņu ikdienas dzīvē. Mums rūpīgi jāpadomā par to, kādu iespējamo ietekmi šī regula atstās uz gan uz nozari, gan pasažiem. Zlatovs kungs, paldies. Nākošais runātājs ir deputāts Rode. Tak for det. <clears throat> Så vil jeg fejre tolkenes tilstedeværelse ved at tale. Paldies priekšsēdētāji, mēs apsveicam um, tulku sniegumu, kuri, uh, kuri dod mums iespēju izteikties dzimtajā valodā, tāpēc es izteikšos dāniski. Es vēlētos uh, būt zināmā mērā kritisks, bet kritizējot, protams, ir jāsagaida arī reakcija no referenta. Diemžēl. Uh, Man ir jāiet uz eh, jūrī komitejas sēdi pēc eh, manām piezīmēm, un eh, ja es tagad skriešu projām pēc savas uzstāšanās, tas nav tāpēc, ka esmu saskaities, bet vienkārši tāpēc, ka man ir jāiet uz balsojumu jūrī komitejā. Iesākumā. Es gribētu norādīt, ka grūti izprast referenta nolūku. Referent jūt pienākumu pārcelt balsojumu uz vēlāku laiku. Tāpēc, ka politiskajā līmenī mēs esam vienojušies un referentam pietrūkst gribas, lai pārvarētu problēmas, un viņš nevēlas pievienoties vairākumam. Es domāju, ka sarunu laikā mēs redzējām, kas notiek zaļie, liberāļi, tautīnieki un goēji apņemas atbalstīt eh, pasažierus, un otrs puses pretī RCR eh, deputāts Liberetskis un viņa grupa, eh, kuri aizstāv nacionālos uzņēmumus. Un šeit ir tā plaisā. Es neizprotu īsti, kāpēc mums vajag pārcelt šo balsojumu. Šeit ir runa tikai par to, ka referents nevēlas apmierinošā veidā ņemt vērā vairākumu viedokli. Kompromisa grozījumi, par kuriem runāja Vankampkums, nav korekti. Ir astoņi kompromisi, kuri neatbilst tam, ko mēs runājām ēna referents sanāksmē. Tomēr ir būtiski tas, lai pasažieru tiesības kļūtu par noteikumu un nevis par izņēmumu. Un tam ir jākļūst pār mūsu vadmotīvu visās diskusijās vai šeit būtu runa par personu tiesībām ierobežotiem procentiem, vai biļets iegādi, vai tiesībām uz kompensāciju kavēšanas gadījumā, vai būtu runa par pārvadātāju pienākumu nodrošināt nokļūšanu galamērķi, es domāju, ka visos šajos gadījumos Mēs ļoti daudz strādājam pie privātās eh, tiesību jomas. Savukārt, publiskajā jomā mēs esam gatavi pievērt acis. Un es uzskatu, ka mums ir jārieģē un jārīkojas ambiciozāk valsts uzņēmumiem, jo Mēs zinām, kā trilogā ar padomu būs jācīnās, lai mēs varētu aizsargāt mūsu nostājas. Mēs uzklausījām ECR pārstāvi. ECR vēlas aizstāvēt nacionālos uzņēmumus, valsts uzņēmumus. Tas nav mūsu pienākums. Mūsu pienākums ir aizstāvēt pasažierus. Paldies! Un tagad Krāmerkungs vārds jums. Jā, ja, vielen dank, Frau Vorsitzende, vielen dank. Paldies priekšstādā, paldies arī referentam. Paldies eh, par šo te eh, sveikumu arī mūsu kolēģiem no Bādienas Vietembergas. Eh, Viņi ir noteikti ļoti gandarīti. Vēlos sacīt, ka mēs arī atbalstam to, ka pārstojums ir jāatliek. Tas tādēļ, ka esam atraduši kompromisus un, un tagad eh, kā viss ir kārtībā, bet tad es pēc divām stundām uh, atgriežos savā birojā un saņemu ēpastus no citām grupām, kas saka, nē, bet tur vajadzētu palabot vēl šo vai to. Nu, visas frakcijas bija, bija klāt. Tā kā neviens tagad nevarēja teikt, ka cit, viens, viens vainīgs vai cits ir vainīgs pie, pie notikušā. Tas, nu, protams, ir jautājums. Mēs esam atraduši kompromisu. Tad kādēļ pēc divām stundām un atkal eh, šis kompromiss tiek apšaubīts? Tādēļ es uzskatu, ka tiešām ir vietā tas, ka balsojums jāpārceļ, bet es vēlos sacīt, ka nu, nu, jūlijā jau vajadzētu saņemties un nobalsot. Par konkrētiem jautājumiem. 3 vai 4, tātad uh, force majeure, tas ir jāsvītro. Mēs zinām, ka ja paliks uh, force majeure klausot, to ir grūti definēt. Un tad uh, desmit tūkstošiem advokātu būs darbs pastāvīgi Eiropā, jo tas vienmēr tiks traktēts dažādi. Tā tas ir bijis arī avio jomā, piemēram. Forsmašo klausulu tik piesaukt atkal un atkal, tādēļ ir labi, ka mēs šeit to svītrojam. Un vismaz šajā jautājumā kompromiss ir rasts. Tas man ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nevēlamies, lai būtu neskaidrība, nedrošība. Un, mēs vienmēr skars pasažieru tiesības. Tad tikpat labi tas notikt arī citās transporta nozarēs, un kā, kā precedents, un to nevajadzētu. Otkārt, jūs ziniet, uh, ka man ir vēl spēļ jautājums ārkārtīgi svarīgs. Desmit gadus esam par to cīnījušies šeit. Komitejā esam vienojušies par to, ka visos ārkārtas pārdošanas līdz, līdzekļos jānodrošina tātad belspēdu pārvadāšanas iespējas. Un Vācijas transporta ministrijā jau sen tik pieņems adekvāts lēmums, bet īsti līdz galam izmēģinās tas nav. Tātad, bet to nevajadzētu izmantot kā aizpildināšanos. Transporta nozare attīstās, pa 20% gadā pieauga, tā, tāpat arī 70 mm, tūkstošu garumā ir velospēdu celiņa Eiropā. Un šie, šie velo maršruti aizvien izplatītāk, un tādēļ esam arī šajā jautājumā atraduši labu kompromisu. Ja, vismaz eh, jaunajos vilcienos noteikti jāatrod šā, šāda iespēja vismaz astoņiem eh, velospēdiem. Un, eh, Un eh, var, nu, nav jau tā, ka katrā vagonā mēs to vēlamies uh, paredzēt, jo tur jābūt ar vietā tādā attiecīgi nu, bērnu ratiņiem, invalīdu ratiņiem, beigās nebūs vairs kur sēdēt. Nu, nav tā. Katrā vilcienā jābūt vismaz astoņiem eh, riteņiem vietai. Un, protams, ka atgaids vilcienos tas iepriekš jārisina un tā tālāk, tā kā nav nekāda problēma. Un uh, ECR. Uh, vēlējās, lai par 60% tiktu tas tad, paaugstināts, bet um, gadu gaitā šai vietas skaitam jāpieaug. Uh, nu, pretējā gadījumā viņi būs spiest izmantot citas transporta līdzekļus. Šeit ir atrasts uh, transporta tad, kompromiss, un uh, cerams, ka to viss ir ievērojis. Nu, tālāk. Uh, šie savienojumi laiki nevajadzētu tātad pasažieriem zaudēt savas eh, tiesības. Tāpēc eh, šīs eh, tranzīta biļetēm ir, ir jābūt neatkarīgi no tā, vai, vai divreiz vai trīsreiz, trīsreiz cilvēkiem jāpārsēžos šai, šai biļetē jā, jābūt spēkā. Nu, tāpat arī Vācijā ir tāda Deutsche Bahn vienojies ar, ar citiem pārvadātājiem, ka ir šāda iespēja. Nu, šajā virzienā mums attiecīgi jādodas, jāstrādā. 23, 24 starptautiskā kā vienošanās par uh, dzelzceļa transportu, tur tas ir paredzēts. Tagad 18, 19 gadus tas funkcionēs, to nevajadzētu svītrot. Tā būtu kļūda. Praktiski jāstrādā šajā virzienā. Un tālāk, kas, kas attiec uz, uz uh, pārdevējiem, nu šeit mēs varētu ierobežot, zinām, uzņēmēju tiesības. Vajadzētu atrast risinājumu, kas būtu derīgs visiem. Uh, sēs uzņēmumi, neatkarīgi no tā, vai tie ir valsts vai, vai privātie, jo pasažieriem jau vienalga. Viņš ir dabūjis, tātad, ja viņš iegādājas savu biļeti, tad jāsvadā visā Eiropā, nevis, teiksim, vienā dalību valstī. Un komisija šajā jautājumā iet viens soli tālāk, bet tur ir, zinām, iztrūkumi, ko mēs pie kā vajadzētu piestrādāt. Es domāju, ka nākamajā ēnu referentu sanāksmē mēs to arī panāksim, precizēsim. Mēs vēlamies, lai šī transīta biļete būtu, tātad, pilnvērtīga, tātad tā, tā, tā, no ekoloģiskā viedokļa raugoties tam ir lielas priekšrocības, bet, protams, šeit jāpiestrādā pie tiesiskiem aspektiem, kā te iztrūkst. Nu, Vācijā mums ir um, ļoti laba pieredze tātad ar, ar, ar uh, sūdzību izskatīšanā tālāk labāk nekā avio sektorā. Uh, Vai mēs atradīsim šeit Eiropas risinājumu vai ne, tas būtu, protams, ļoti labi, ja mēs to spētu. Uh, nu, problēma, protams, ir joprojām ar cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Un tikai, tātad, tā, uh, tikai 3% uh, stāciju sastāda stācijas, kurā pasažieru skaits pārstā, pārsniedz 10 tūkstošus. Beļģijā un, un, un Nīderlandē ir laba pieredze ar to, ka trīs stundas iepriekš jau paziņot, un viņi to spēja nokārtot. Uh, Nu, bet pēc tā būtu jātiecās, kā es sacīju, kompromisu nākamajā sanāksmē cerams mēs panāksim, un eh, līdz ar to jūlijā varēsim arī balsot. Un cerams, ka šīs, eh, šī legislatīvā perioda laikā mēs saspēsim par to vienoties. Paldies! Kramer, du... Paldies, Krāmerkungs. Tā kā mēs esam iekavējuši, es ierobežošu uzstāšanās laiku Andersons kundzi. Jums ir pusotra minūte. Thank you. <clears throat> Paldies. Kā jūs zināt, sociāldemokrātu deputāti ir iesnieguši lielu skaitu grozījumu. Es nepiekrītu Rodskungam, kurš tagad iet ārā no zāles, bet runājot par uh, mūsu grozījumiem, nevar teikt, ka mēs uh, tikai iestājāmies par uh, pasažieru tiesībām it īpaši par pārvadātāju atbildības uh, saskaņošanu un tāpat par šīm tranzītu biļetēm. Komisija uh, piedāvā uh, aizsargāt pasažieru tiesības, ja viņi pērka biļetes. Uh, uh, ja ir pārsēšanās vai ja ir vairāki pārvadātāji, bet šeit bija, tiesības nav pilnīgā nodrošinātas un mums ir skaidri jānosaka, kā atvieglot kompensācijas sasniegšanu vai nu no pārdevēja vai pārvadātāja, jo šobrīd attiecībā uz tranzītu biļetēm uh, nav īstas skaidrības un neviens uh, šobrīd uh, neliedz pārdevējiem paaugstināt uh, šo biļešu cenas, un es aicinu uh, Uh, iepazīties ar 328. grozījumu, ko parakstījuši trīs deputāti, kur, uh, kurš, kura mērķis ir uzlabot aizsardzības līmeni, salīdzinām ar komisijas priekšlikumu. Un kā Krāmer kungs norādīja, mēs pārāk ierobežojam aptvērumu. Ir vairāk Eiropas Savienības tiesas nolēmumi, uh, par um, dzīvnieku transportu aviācijā un norādot, ka nevar vienkārši aprobežoties ar uh, starptautisko līmeni. Un mums vajadzētu visus šos apsvērums rūpīgi izvērtēt. Paldies, Andersons kundzē. Es arī biju pieteikusies debatēs un vēlos teikt sekojošo. Man šajā uh, ziņojumā, manuprāt, ir konstatācija, nu skumja konstatācija, ka Eiropa ļoti kavējas nodrošinot iespēju uh, ar velosipēdu uh, pārvietoties vilst, uh, vilcienos. Un 26% personu pārvietojas Nīderlandē ar, ar velosipēdiem, 10% Vācijā, un kā var šiem cilvēkiem izskaidrot, ka viņu ceļojums beidzas pie stacijas, un tālāk viņi netiek, un tādēļ ir ja tiešām mēs pieprasām astoņu, astoņiem velosipēdiem uh, vietas katrā vilcienā visos vilcienu veidos. Un par uh, saprātīgu samaksu, ir uh, šīs uh, velosipēdu vietas, protams, iepriekš jārezervē, kā tas viss ir arī citiem pasažieriem. Un šī prasība jau nav kaut kāda pārspīlēta prasība, it īpaši, ja mēs ņemām vērā to, kā mobilitāte attīstās, ka arvien vairāk tiek izmantot velosipēdi vai elektriskie velosipēdi, un tas ir svarīgi arī, lai uzlabotu gaisa kvalitāti un uh, arī uh, aizsargātu klimatu pret pārmaiņām. Un uh, vairums Eiropas pilsoņu par to iestājas, un tādēļ mums ir jāpadara vilcieni uh, savietojami ar uh, velosipēdiem, lai velosipē, ar velosipēdiem varētu sēsties vilcienā un braukt, un mūsu nākamās paudzes mums pateiks paldies, un tas mums viss jādara mūsu planētas labā. Un es domāju, būtu labi, ja šāds vēstījums tiktu iekļauts mūsu ziņojumā. Tagad vārds Grasvaters kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Es vēl gribu pievērsties četriem punktiem. Ir uh, tiešām labi, ka uh, ir iekļauts šis uh, punkts par fosmažoru, jo pasažieri nav atbildīgi par Uh, sliktiem laika apstākļiem vai citām lietām, kā norādīja Krāmerkungs. Tas ir ļoti pozitīvi. Otrs punkts arī ir svarīgi par kompensāciju arī attiecībā uz reģionāliem pārvadājumiem. Bet uh, Diemžēl nav vienotas definīcijas dalību valstu starpā par to, kas ir reģionālie pārvadājumi. Tādēļ mums vajadzētu vienoties par kopīgu definīciju, izstrādājot kompromisus. Un jautājums referentam, kādēļ šie uh, izņēmumi ir uh, um, paredzēti tātad piecus mēnešus pēc uh, spēkā, uh, regulas spēkā stāšanās. Un tāpat uh, ierosinājumi uh, ir svarīgi stiprināt pasažieru ar mobili, ierobežot mobilitāti tiesības. Un pēdējais punkts uh, šī, uh, tas, ka uh, Eh, uzņēmumi, kas tirgo biļetes tiešsaistē, ir arī atbildīgi par eh, šīm biļetēm to kvalitāti un nevar būt tā, ka šie uzņēmumi gūst peļņu, bet neatbilst par zaudējumiem. Svarīgākais ir stiprināt pasažieru tiesību aizsardzību, bet tāpat laikā ir jābūt realistiskai un saprātīgai pieejai. Pateicos referentam un esmu gatava atbalstīt kompromisu priekšlikumus. Paldies, Grāsoters kundzei. Rodkungs, jūs vēlties vēlreiz izteikties, Rodkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji ļoti īsti gribēju atbildēt Krāmera kungam, kurš tagad nepamatot apgalvoja, ka ir atsevišķas grupas, kas nerespektējot panāktos kompromisus. Nu, tās ir pilnīgas muļķības. Mēs, uh, liberāļi, nu, vēlamies pārskatīt atsevišķus punktus par drošības pasākumiem attiecībā uz velosipēdu transportu, bet tikai tādēļ tas ir, ka netika ņemts vērā mūsu viedoklis. Uh, Mēs respektējam panāktos kompromisus visus, bet šobrīd mēs arī uzstājam uz savu viedokli, kurš nav ņemts vērā tagad piedāvātajā ziņojuma projektā. Krāmer kungs, nu, jums uh, pāris minūtes, uh, bet vispār nore, izrunājiet savus domstarpības labāk pie kafijas, tas nevis šeit. Es neteicu, ka jūs esat pret kompromisiem, bet es teicu, mēs sanāksmē panācām kompromisu par velospēdiem visi. Un tagad pēc uh, divām stundām es saņēmu ēpastu no divām grupām, kur atkal ir citi priekšlikumi, un to es teicu, un es vēlos, lai mēs pieturētos pie uh, panāktajiem kompromisiem. Uh, Un, protams, mums ir jābūt paškritiskiem, un ja ir panākti kompromisi, tad pie tiem ir jāpieturas, un nu, tad viss būs kārtībā. Paldies, Krāmerkungs! Es domāju, ka tiešām būtu labi, ja jūs iedzērtu kopā kādu kafijas tāsi un aprunātos. Tiešām centieties nonākt pie labiem kompromisa risinājumiem abi kopā. Ginter, kungs vai kundze, es atvainojos kundze, jā, tiešām atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji, jā, vārds jums, saka priekšsēdētāji, jā. Mani sauc Elizabete Korcovs. Es pateicos par šīm nu, dzīvīgajām debatēm par mūsu priekšlikumu. Manuprāt, ka šī diskusija parādīja, ka tīpaši jautājumā par tranzīta biļetēm un par personām ar ierobežotu mobilitāti un e, velosipēdiem ir svarīgi, par tiem notiek aktīvs debats arī padomē. Visi esam viensprāts, ka vajadzīga līdzsvarota pieeja attiecībā uz šo priekšlikumu. E, tas ir priekšlikums par tiesību akta pārskatīšanu un bija arī vienošanās ar trim juridiskiem dienestiem, kuras uh, daļas ir jāpārskata, un mēs vēlamies tādu vienkāršotu uh, priekšlikumu attiecībā uz šo regulas pārskatīšanu. Ņemot vērā ierobežoto laiku, es tātad komentēšu par dažiem punktiem. Pirmkārt, tranzīta biļetes ir jāatrisina šis. Uh, atbildības jautājums, un ir eh, iespējami vairāk risinājumi, bet ja mēs diskutējam par dažādiem variantiem, eh, tad eh, saprotam, ka tomēr šis jautājums par atbildību ir jāatrisina, jo pretējā gadījumā to visu būs grūti realizēt. Liels paldies! Esmu gatava diskutēt par šiem jautājumiem vēl uh, arī turpmāk, un ja jums ir nepieciešami kādi papildu paskaidrojumi par mūsu priekšlikumu, lūdzu ne, kontaktēties ar mums un lūdziet paskaidrojumus. Paldies Eiropas komisijai. Tagad uh, referentkungs Liberācko kungs, jūs rīcībā pusotra minūte. Lūdzu. Paldies par šiem komentāriem, pateicos priekšstādātāji par to, ka atkal devāt man vārdu. Tagad īsumā. Vispirms eh, gribu teikt Vande Kampa kungam. Tas nebija vienkārši tāds tāda, tā nebija tāda ilūzija, ka mēs vienojāmies par kompromisiem. Nē, mēs vienojāmies par kompromisiem. Bija arī juridiskais dienests pārstāvēts, un, un mēs visu izdarījām pareizi. Un tādēļ es esmu pārsteigts par pašreizējo situāciju. Forsmažēru un šie 75% bija tāds, nu, arī eh, darījums. Mēs uh, vienojāmies uh, tātad uh, par šādu risinājumu. 75%. Alde grupai gribu teikt Mēs nevaram pārkāpt Eiropas Savienības transporta politikas principus. Protams, mēs vēlamies kvalitatīvu dzelzceļa transportu, un uh, dzelzceļa transportam ir jāiegūst lielāks īpatsvars pasažieru pārvadājumu jomā. Mēs nevaram uh, pieturēties pie tādas domas, ka tā kā, ja tie ir uh, publiskie dzelzceļi, tad tie ir uh, jāsagrauj. Nē, tā tas nav. Tiem ir labi jāstrādā un tie ir atbilstoši jāregulē. Nākamais punkts. Nu, man labāk patīk, uh, ja uh, cilvēki aktīvi piedalās mūsu darbā un Un uh, tad pauž savu viedokli, nevis pēc tam kaut ko kritizē. Tagad par izņēmumiem. Mēs vienojāmies par kompromisu, ka jauns risinājums tiks piedāvāts pēc kādu brīdi pēc regulas uh, spēkā stāšanās 2022. 24. gadā vai pat vēlāk. Un iemesls bija tāds, ka ir eh, jāturpina finansēt eh, investīciju programmas eh, dzelzceļa attīstībai. Tātad mēs nu, cietām zināmu sakāvi attiecībā uz force majeure, bet atkal tas to kompensēja punkti pār tranzīta biļetēm. Ja mēs pieprasīsim, lai dzelzceļa pārvadātāji uh, uh, Eiropā uzņemtos atbildību par visu, nu tad uh, biļets tiks pārdots izmantojot jaunās tehnoloģijas un beigās neviens nebūs atbildīgs par uh, pakalpojumu kvalitāti. Un uh, par to, kurš ir atbildīgs par uh, katru sniegtā pakalpojuma elementu. Bet noslēgumā vēlos pateikties visiem par ieguldījumu, un arī vēl Karolina uh, Kurcvāter jautāja par uh, šo noteikto periodu attiecībā uz izņēmumiem. Nu, tas viss iekļaujas ceturtajā dzelzceļa pakotnē un pienākumiem sniegt uh, Uh, sabiedriskos pakalpojumus, un tur ir noteikts, ko nozīmē reģionālie pārvadājumi un arī subsidēti starptautiskie pārvadājumi. Paldies! Uh, līdz ar to mans laiks arī beidzies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Atgādinu, ka balsojums ir pārcelts uz vēlāku laiku. Datums šobrīd vēl nav noteikts, un es ceru, ka mēs visi Uh, izmantosim mūsu kolektīvo gudrību, lai uh, nonāktu pie atbilstošiem risinājumiem. Tagad uh, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem. Vārds uh, referentei atzinumu sagatavotē Kristīne Revlo Dalonei Bonefo. Lūdzu. Esiet sveicināti priekšsēdētāji. Šeit ir iesniegti uh, vairāk nekā 380 grozījumi. Mēs esam paredzējuši nākošo sanāksmi 26. jūnijā. Šobrīd mēs gatavojam desmit kompromisus par pantiem un sešus par apsvērumiem. Šobrīd balsojums ir paredzēts uz 10. jūliju un NV komitejā septembrī, kā Eh, tā kā NV komiteja ir atbildīgā pēc būtības. Es piedāvāju kompromisu daudzos tekstu aspektos, un tas attiecas ne tikai uz izplūdes gāzēm, bet citām emisijām, lai šis teksts būtu reprezentatīvāks. Visi vēlas reāli samazināt eh, izmešu daudzumu. Un Mums nav vienošanās pār eh, plāniem uz 2025. gadu, taču mums ir jārīkojas un negaidot 2030. gadu. Mūsu pieeja balstīties tikai uz autoražotāju labo gribu, kamēr nav uh, juridiska pienākuma, reālajā pasaulē nedarbojas. Tāpēc, zinot, ka mums ir vienots mērķis klimatu pārmaiņu ziņā, Eh, esmu pārliecināta, ka mums izdosies vienoties par to, kā to panākt. Tālāk par ambīciju līmeni runājot, ir grūti eh, panākt gan ambiciozu un līdzsvarotu punktu, lai mēs varētu samazināt CO2 izmešu apjomu, kā paredz Parīs vienošanas. Taču tie pūliņi, kas netiks eh, īstenoti transportā, būs jāpiemēro citās jomās, tādās kā lauksaimniecība un celt, e, celtniecība, kur tas būs grūtāks. Saprotams, kā nav viegli dekarbonizēt jauno transporta līdzekļu floti, taču tas ir būtiski, lai varētu garantēt šīs nozars e, dzīvotspēju. Tas būs grūti, bet nepieciešams planētai. Esmu jau tikusies ar ēnu referentiem, un šis ir dosie, kurā ir daudz debašu diskusiju, tāpēc es ar prieku uzklausīšu jūsu argumentus, viedokļus, vidus posmērķus eh, par pasākumiem, kā dekarbonizēt transportu un kas ir būtiski nepieciešams, lai mēs atbrīvotos no pašreizējās atkarības no fosilē, fosilēm degvielām. Lūk, priekšsēdētājs, no manas puses īsumā tas ir viss, un es ar prieku uzklausīšu tagad kolēģus, lai mēs varētu eh, labāk eh, rast kompromisu. Tagad no tautas partijas dodu vārdu Vjam Vandikampam. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, tik tiešām š, par šo dosiju runājot. Uh, Es uzstājos Tautas partijas ēna referenta Savīnī vietā un esmu saņēmis no vis, viņa sekojušu tekstu. E, tas jau ir nedaudz e, vienkāršāk, manā priekšā ir e, sagatavots teksts. Un saskaņā ar to Savienīkungs uzskata, ka Šis komisijas priekšlikums atbilst ambīciju līmenim, tas ir realistisks. Viņš uzskata, un līdz ar to tautas partija uzskata, kā tiek ņemtas vērā emisijas no transporta nozars. Mēs esam atbildīgi par 24% emisiju Un no tā vairāk nekā 60 nāk no transporta. Mums ir jāizdara secinājumi par mūsu aktivitātēm, un mums ir jāmēģina sasniegt zināms dekarbonizēšanas līmenis, ir tīpaši uz autoceļiem. Salīnīkungs ir gatavs sadarbībai ar. Ārš deputāti Kristīni Revo Bonfoy. Tautas partijas deputāti ir gatavi kompromisam, bet mēs esam pret to, ka auto un transporta nozari tiek pienaglot pie kaunas, tad mums ir jāatrod visi uh, atbildīgie, un savienīkums atbalsta tehnoloģiski neitrālu pieju, kas nozīmētu to, ka dekarbonizācija ir jāsasniedz, izmantojot plašu iniciatīvu risinājumu gammu. Tehnoloģiskiem risinājumiem ir jātiek stiprinātiem un tie ir jāstimulē, un šajā sakarā Stalinikungs aicina īpašu uzmanību pievērst karbona korekcijas faktoram. Tas ir saistāms ar uh, attiecībām pret alternatīvajām degvielām un zinām atomu gāzu ražošana ir mazāk piesārņojoša nekā klasiskās degvielas. Tas ir jāņem vērā, un es domāju, ka mēs atradīsim eh, labu kompromisu runājot par dzīves ciklu. Šajā sakarā ir eh, par, par darba mūžu, šajā sakarā ir iesniegti daudzi grozījumi. Šeit nav runa par to, ka mēs sodītu autobūvas nozari, bet par to, ka uh, mēs ņemam, ņemtu vērā visu piegādes ciklu. Tālāk par mērķiem runājot, savienīkungs ir vīlies attiecībā uz vairākiem grozījumiem, kur ārkārtīgi daudzi skaitļi tiek atkārtoti no referents puses, un viņš sagaida to, ka referenti pārskat šos skaitļus 25. un 30. gadam. Viņš sagaito, ka referente atkal atsāk diskusiju attiecībā uz mērķiem. Savienīkungs uzskata, ka par ambīcijām runājot ir jānošķirš. Mikroautobusiņi, lielie autobusi, utilīta transporta līdzekļi, viņa prāts tāda nošķiršana ir attiecīga. No manas puses priekšsēdētāji tas ir viss. Paldies, Zlotovska kungs. Merci, madame la présidente. Uh, please let me. Paldies, eh, priekšsēdētāji, atvainojos mūsu ēna, ēna referenta Kašinovska vārdā. Šodien viņš nevarēja piedalīties mūsu sanāksmē. Pats cik uh, aizkavējās vakar vakarā trialogs par energo savienību. Uh, Viņa vārdā vēlos pateikties referentam par pirmo kompromisu priekšlikumu un uh, vēlos nolasīt lūk svarīgākās tēzes, kas ir, um, ko izcer mūsu tēna referents. Pirmkārt, ir svarīgi pārliecināties par to, kāda ir saikne starp uh, mērķiem, kas noteikti 25. gadam un 30. gadam. Mums ir jāizprot, ka pirmais atskaits punkts 25. gadā Tam jābūt mazāk ambiciozam, lai mēs nodrošinātu to, ka nosakām adekvātu maršrutu, tā teikt, realistiskiem mērķiem un to sasniegšanu 30. gadā. Un šai sakarā tehnoloģiski neitrās risinājums un princips ir um, viennozīmīgi jāatcer tā akmenī, runājot par uh, konkrētu mērķu noteikšanu 25. un 30. gadam. Un uh, noslēgumā mūsu ēna referenci. Protams, tās panākt līdzsvarot, sabalansētu risinājumu ar referentu un pāriem kolēģiem. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Zotoski. Zotos kungs, paldies. Žādos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums principā ir labs un realistisks, un tāpēc es domāju, ka mūsu nostājas ir visai tuvas komisijai. Un tālāk runājot par 30. gada mērķiem, mēs e, gribētu būt nedaudz ambiciozāki, taču vienlaicīgi realistiski. Par 25. gada mērķiem mūsuprāt mēs varam diskutēt par pārēju uz 25. vai 6. 7. gadu vai to svītrot, ņemot vērā to, kā uz Eiropas ceļiem ir transporta līdzekļi, kuriem ir vairāk nekā 11 gadu. Mēs aicinām, aicinām izmantot alternatīvos degvielas avotus, kas ir mazāk piesārņojoši un mēs aicinām digitālā veidā nodrošināt iespēju sekot degvielas izmantošanai un izmešiem, izmešu līmenim, un esam gatavi vēl iesniegt citus grozījumus. Paldies, Radoškungs, Baskungs, vārds jums, paldies, pirmkārt. Uh, Paldies referentam par eh, pirmo kompromisu kārtu, kuros mēs, eh, par kuriem mēs nedaudz runājam iepriekšējā referents sanāksmē, pēc tam runājam nākošnedēļ, tāpat arī mūsu prāts. Eh, mēs varam runāt par kompromisiem vairākās jomās, kā par dzīves ciklu runāt no Radīvims Vanderkamps eh, un citās jomās. Mēs tagad plašāk skatām šo dzīves ciklu. Ja es tagad teiktu par, bio, eh, par biodegvielām, neviens to ne, nevēlējās diskutēt, tagad par elektroauto visi vēlas to, eh, par to diskutēt, tas ir aizraujoši, bet uh, es gribētu arī uzsvērt iedzienu pilns dzīves cikls, un tad tas mums ir jāņem pilnībā ne tikai runājot par elektriskajiem auto, bet arī par biodegvielām. Tālāk par tehnoloģisko neutralitāti. Es gribētu kolēģiem jautāt, ka tad, kad bija aicinājums uz tehnoloģisko neutralitāti, viss un par biodegvielām bija runa par mērķiem, par, par, par submērķiem, mazākiem mērķiem un vēl sub, submērķiem. Taču tomēr vissvarīgākais ir mērķi, pie, kuru sasniegšanai mēs strādājam, un tāpat nevaram noliegt, kā darbs virzās uz priekšu, pat ir Vācu vidas ministrija, kura uzskata, ka ir jābūt 50% Vācu uzsveru, Vācija, kas nav pārāk valsts, kur aizraujas ar auto uh, izveš tīrību, turklāt aizvien vairāk valsts apgalvo, ka šobrīd esošie mērķi ir nepietiekami, lai ieviestu pa uh, Eh, rīs Mērķis un vakar, kad tikās Merkel un Makrons, tad daudz ar viņu runāja par eiro un bēgļiem, bet arī piebilda, ka viņu prāt Eiropai ir ambiciozāk jārīkojas, ko, sagaidot COP24. Tātad, kad Vanda Kamperkungs saka, ka visām jomām pie tā ir jāstrādā un jāsūda ne tikai autobūvi, tad tas nav gluži mans skatījums uz autobūvas nozari vismaz. Uh, ar komisijas priekšlikumu es nesaskatu nekādu uh, e, sodīšanu, bet drīzāk uh, e, uh, e, apbalvojums un manuprāt, ir jāpar, tas, jānorāda tas, ka viss izmaksu labākais rīks ir padarīt automašīnas efektīvākas ar mazāk CO2 izmešiem. Arī lauksaimniecībā mēs varam pie tā strādāt, bet CO2 un automašīnas ir visefektīvākais pasākums. Tāpat ļoti būtiski tas ir valstīm, lai tās varētu sasniegt savus mērķus uh, kopīgo pūliņu piemērošanā. Lai to varētu nodrošināt līdz 20, 2030. Eh, gadam. Un, ja vērts nevarēs sasniegt izmantojot transporta uh, svīru, tad pie mērķiem būs jāstrādā lauksaimniecības jomā. Šobrīd mēs redzam, ka komisijas priekš, priekšlikums ir eh, ļoti nepietiekams. Es saprotu, ka Komisijai varbūt nebūtu ļauts piekrist, taču varbūt ir pienācis laiks arī komisijai mainīt attieks pret šo dosieju, jo Pretējā gadījumā jāsaprot, ka valstīm būs jāķeras pie visai izmaksu ziņā neefektīviem pasākumiem, lai samazinātu e, izmešu līmeni. Tāpēc aicinu komisiju izstrādā citus sarunas temats. Es saprotu, ka jūs strādājat kā vienmēr, taču es ceru, ka nākošajā reizē mēs no komisijas dzirdēsim citu retoriku. Tas ir nepieciešams un šī nozāra ir jātīra pēc iespējas ātrāk. Paldies, Baskungs! Es tagad atkal ierobežošu runas laiku, pretējā gadījumā mums būs grūti tikt galā. Tagad pusotru minūte Rikē kungam tas būs par īsu priekšsēdētāji. Katrā ziņā izteikšos īspaldies par vārdu. Ir vairāk temati, kuros varētu būt eh, vienošanās vai vispārīgāk vienošanās, kas attiec uz eh, dažādu sistēmu izvērtēšanai, oglekļa cikliem, jauniem testiem, citiem um, jautājumiem, kur visi piekritīs. Es gribēju tikai uzsvērt to, ka mērķis komisijas priekšlikumā 15 un 30 ir priekšlikumi līdz 75, kāpēc neiet līdz 100? Un patiesībā šeit ir jānorāda, kā samazinājums ne caur biodegvielām vai tehnoloģiskiem produktiem, bet tas notiks ar pārēju uz nulles emisiju transporta līdzekļiem. Bet šāda pārēja attiec ne tikai uz autobūvē eh, būs nozara, bet uz ražotājiem, uz profesijām un daudz ko citu, jo, ja mēs vēlamies pienākt pie šāda priekšlikuma, tas nozīmē Eh, dalīts darba vietu skaitu ar 3,5 eh, autobūvē. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, pirm, mums ir jāsakārto bateriju un citi tehnoloģiski jautājumi, tāpat arī jābūt ekonomiskajam atbalstam šo transporta līdzekļu pārdošanai. Jāatbalsta nav, tad tie netiek pārdoti. Un visbeidzot, cieņēmumu zudums Eh, degvielas, no degvielas. Tāpēc mums vajadzētu visu izsvērt. De Montekundze pusotru minūti jūsu rīcībā. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pirmkārt pateikties referentei par sagatavoto priekšlikumu. Mēs zinām, ka transporta joma ir centrālā, tad, kad ir runa par izmešu samazināšanu, taču ir jānošķir privātie un utilīta auto. Tāpēc aicinu neatstāties pie elektrotransporta, realitāte mums rāda, ka ir jāizmanto citas degvielas, kā piemēram eh, eh, dabasgāze, un ir jādod iespēja arī izmantot to dažādos tīklos. Tāpat arī autonomijas un uzlādēšanas iespēja ir būtiska. Par ietekmu uz vidi ir vienmēr jāskata pilns dzīves cikls. Jābūt ir ambicioziem, bet arī konkrētiem un neizlaist no redzes sloka būtiskos jautājumus. Ir jārunā ne tikai par jauniem, bet arī esošajiem transporta līdzekļiem Tas attiecas gan uz tiem, kas tiek ražoti un tiks eh, komercializēti, un ir jādomā par visu emisiju samazināšanu. Pretējā gadījumā mēs nonāksim vislabam rezultātam, bet kas neatrisina problēmu. Paldies, Krāmerkungs, vārds jums! Paldies, Vandekāp kungs, sacīja, ka nevajadzētu sodīt auto, bet auto tagad soda mūs, jo transporta nozara ir vienīgā, kur Un emisijas skaits ir eh, saudzis, pieaudzis pēdējā laikā. Protams, eh, šeit ir grūti panākt to, ko, kas panāks citās eh, nozarēs, bet tāpēc ir jāmaina nozare, jāmaina auto. Um, Vācijā tiek piešķirt 500 miljonu eiro elektromobīļiem. Mēs vēlamies par 50% paaugstināt atjaunojumu energoresursu izmantošanu. Tas, protams, ļoti labi, un vakar Angela Merkel sacīja arī, ka um, klimata pārmaiņas apstādināt ir ārkārtīgi dārgi, bet tomēr tas ir jādara. Um, Atjaunījumi energo resursi attīstījās ārkārtīgi ātri, um, bet uh, tie tika nobremzēti tādēļ, lai uh, attīstītos um, uh, kodolenerģija un tā, tāpat arī dīzeļu degviela tiek subsidēti joprojām Vācijā. Tas ir neiedomājami. Kaut kas jādara, jā, ir jāmainās. Bet eh, eh, strāva jau nenāk no, no ehm, tātad. Eh, tagad no kontaktlīdzes jau strāva nenāk. Jā, tas jāreķina savādāk. Tad 30 gadus esam pie tā strādājuši. Jau iepriekš esam uzsvēruši, ka auto industrijai nākotne tikai tāda, ja mainās mobilitāte. Nu, mēs tad es, tā, tā, tā, tāpat strādājam pie dažādiem transporta līdzakļiem, pie visdažādākajiem, un, un tagad mēs esam atkarīgi tikai no auto. Mēs tad es vairs neražo citus, respektīvi. Ja tā nebūtu, tad, tad, tad iespējas būtu tagad savādākas, un ja mēs būtu bijuši gudrāki, mēs būtu no nu, tā izvairījušies. Daudz auto būvētāji tagad būvē tikai auto auto industrijai jāmainās. Bet tā gadījumā būs tāpat kā ar energo uzņēmējiem, kas desmit, desmitiem tātad, gadu ir ignorējuši atjaunojumus energo resursus un tagad tūlba augstā. Paldies. Paldies, Krāmers kungs. Tagad Mēsners kungs ir vārds. Īsta komentārs. Te, tehniskā neutralitāte ir nepieciešama. Mēs kā liberāļi jau esam par to iestājušies šeit pareizajā virzienā. E-mobilitāte ir labs risinājums, bet nevienīgais. Nu, jārunā par to, kā tiek ražotas baterijas, akumulatori. Ja nepieciešams runāt par energo transportēšanu, arī par jūru, piemēram. Un, eh, un vēl runājot par bio eh, degvielām, te arī mēs iestājāmies par bioloģisko, par, par tehnoloģisko neutralitāti. Un vispēcot, jārunā par alternatīvo infrastruktūru atjauniem energoresursiem, kur esam īstenošanas fāzē. Un tur mēs runājam ne tikai par e-mobilitāti, bet arī par uh, ūdeņradi un, un, un citām lietām, pat, pat tādu energo miksli. Tas ir Eiropai nepieciešams. Un uh, tikai tā mēs varam panākt dekarbonizāciju. Paldies! Mēs jau mēs nešu. Paldies, Mēsners kundze. Tagad vēršos pie Eiropas komisijas un uzklausīsim ar tur Rāna viedokli, kur jūs uh, sēžat zālē. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Uh. Protams, es izsakos nevis savā vārdā, bet komisijas vārdā. Daudz pateikties uh, eh, Ekvadora kungam, kurš, kurš norādījis manīm. Nu, eh, mēs esam izstrādājuši līdzsvarot priekšlikumu. Ne tikai domājot par uh, emisiju samazināšanu, bet arī par uh, patērētāju tiesībām un interesēm arī runājot par inovācijām un to, cik ātri mēs varam šīs inovācijas sekmēt un sasniegt. Kopumā šis priekšlikums uh, atstās visnotaļ pozitīvu ietekmi. Ietekmes izvērtējumā ir uh, sacīts, ka vismaz 40% eh, tātad uh, mērķis ir to panākt Eiropā, to esam šīs saistības esam uzņēmušies Parīzē, varam to vēlreiz atkārtot, ja nepieciešams. Runāt par kopējo jautājumu, par ambīciju līmeni. Komisija vēlas atzīmēt, ka jā, arī pagājuši nakti mēs panācām vienošanos par energo efektivitāti, un tur eh, mēs tik paaugstinās no 30, nu, uz 32,5% atjaunīgiem energo resursiem. Tātad 27% vietā 30%. Un eh, kopumā tas izskatās, ka vismaz uz 40% tas viss pieaugs un, un vai vairāk. Par automobīļiem runājot, Jānāk par to, cik ātri mēs varam likt uh, šai nozarei mainīties Eiropā. Nu, tas ir jautājums, kas saistās ar nodarbinātību arī. Jo, ja mēs pieprasīsim šīs izmaiņas pārāk ātri, samazinājuma mērķis par 50% vai pat 70%. To mēs savā ietekmes izvērtējumā nesaņēmuši vērā. Tas varētu diezgan drastiski ietekmēt uh, darba tirgu. Bet mūsu sākotnējā rezultāti liecina par to, ka tiešām ja, šie, tas var atstāt ļoti drastisku ietekmi uz nozari, un tādēļ jautājums, vai tātad pārmaiņu temps neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz nozari. Es nebūtu prātīgi to pieļaut. Un atkārt ir skaidrs, ka runājot par elektromobilitāti, ir daudz dažādu stimulu, iniciatīvu šajā priekšlikumam pāriet uz uh, transporta līdzekļiem ar nulles emisijām, uz elektromobīļiem de facto, un šeit uh, liels jautājums ir uh, akumulatoru ražošana. Pirmkārt, panākt, lai šie akumulatori tiek ražoti Eiropā, jo tas tad atstās pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību. Bet uh, otra problēma, un tām ir nepieciešams liels investīcijas un plānošana, Un 30. Nu, gads ir pēc 12 gadiem, tā kā atkal, vai šīs pārmaiņas mēs varēsim tik, tik ātri sasniegt, tas ir jautājums. Nu, un arī jautājums ir par izēju materiāliem, no kā ražo akumulators. Redzam, ka jau tagad sāk pieaugt izēju materiālu cenas diezgan drastiski. Kobalts ir viens no šādiem, šādām izēvielām. Ja paaugstināsim mērķi šeit, eh, ne, vairāk nekā komisijas priekšlikumā, tad uh, mums bail, ka tas varētu novest pie uh, pie um, šo iesēju materiālu cenu pieauguma. Ja pāris posms būs gluds, tad šīs cenas var, var kristies, pretējā gadījumā tās noteikti celsies no kaut kā cenas. Um, ievērojami pieaugs un vismaz pārējais posmā. Un tas uh, liks daudziem pavērsties pret uh, transporta līdzekļiem ar, ar nosemisiem. Tā kā jāpadomā arī par kvantīviem aspektiem. Un cerams, ka tuvākajās nedēļās eh, panāksim konkrēts rezultāts, ko esam uzrādīti arī šeit, eh, jums parlamentāriešiem, lai diskusijas tuvākajos mēnešos būtu produktīvas. Un noslēgumā vēlos uzsvērt vēl lūk, komisijas eh, priekšlikums. Tad šī priekšlikuma īstenošana ir diezgan tāda vienkārša un saprotama. Mēs saglabājam sistēmu, kas jau ir aprobēta, pazīstam, nu, ar nelielām pārmaiņām izvairītos no trūkumiem, kas bija iepriekšējos pārbaudas ciklos un testa ciklos, mēs esam norūpējušies par lūko. Ja sistēma būs pārlieku sarežģīta, pārlieku komplicēta, un dzīves cikla analīze, jā, tas ir svarīgs elements, tas ir jāņem vērā, bet jautājums ir, vai tam jākļūst par, jākļūst par obligātu prasību katram automobīlim, tad uzrādīt, kāds ir šī auto dzīves cikls. Un Nēhoda kungs eh, uz to atsaucās um, savā tad, tad, dzīves ciklā. Pilna dzīves cikla analīze nozīmē ļoti augstas atskaitīšanās prasības ražotājiem, autoražotājiem. Mēs nedomājam, kā tas būtu īsti pamatoti. Tāpat arī šis ogļu korekcijas faktors esot viens no tiem, kas eh, ievērojami sarežģīs dzīvi ražotājiem. Tas uh, priekšsēdājs saka, ka būtu jānopaļojas. Jā, komisija saka, es jau beidzu. Tātad atjaunojamo resursu jomā mums arī mēģis transporta degvielām. Tā kā ir tādas spēcīgas iniciatīvas šajā virzienā, un jautājums ir, kādēļ mums tad vajadzētu paredzēt tādu kā savu veidu dubulto subsidēšanu vai dubulto uzskaiti. Uh, Ja tam pašam, ko mēs panākam rēdu ietvaros, un nu, to pieskaitīt arī CO2 un transporta nozarei, automašīnai, tas būtu neproduktīvi. Šeit mums rūpīgi jāizsver administratīvā puse šim priekšlikumam. Un ar to es savus komentārus noslēdzu, un eh, ceru, ka mums būs eh, labs darbība ar eh, referentu un ēnu referentiem tuvākajās nedēļās un mēnešos. Paldies! Merci pour... Paldies par... Uh komisijai par sniegto papildu informāciju un tagad uh, dodu vārdu mūsu atzinuma autorē Revlodan Lunskundzei. Paldies uh, priekšsēdētāji. Nu, es konstatēju, ka mēs tā uh, sadalām daļās šo transporta nozari vispirms Uh, runājām par biodegvielu, tagad par uh, šīm emisijām, un, bet mums vajadzētu uz šo nozaru skatīties kopumā, jo mūsu gala mērķis ir uh, ievērot Parīzes vienošanos un samazināt visu veidu emisijas. Un ja mēs runājam par tehnoloģisko neutralitāti, jo nevar runāt, ka viss ir jāaizstāja tikai ar elektromobīļiem, bet tas ir eh, viens no piedāvātiem risinājumiem, ir vēl citi, tā skaitā ūdeņradas. Un uh, Vīma kungs, jo jūs man saucāt par Kristīnas kundzi, gribu jums teikt, ka transporta komisijā būtu kāds deputāts, kurš būtu negatīvi noskaņots pret transporta nozari. Nē, mēs visi aizstāvam uh, Eiropas uh, transporta nozari, bet uh, Mēs nevēlamies, lai mēs uh, nonāktu neizdevīgās pozīcijās salīdzinām ar konkurentiem, piemēram, ar Ķīnu, kas jau veids pārēju uz uh, transporta uh, līdzekļiem uh, ar šīm mazākām emisijām, par zemākām cenām. Mums ir, protams, jādomā par nodarbinātību, sociālajiem aspektiem, bet tāpat laikā mēs nevaram izvirzīt pārāk tālējošus mērķus salīdzinājumā ar Parīzes vienošanos, jo tas, tos būs grūti izpildīt mūsu automobiļu rūpniecībai, bet, nu, ja mēs tā sakām, tad mēs ļaujam viņiem uh, dzīvot pa vecam un uh, līdz ar to viņu konkurēt spēja samazināsies. Tātad visi šie faktori jāņem vērā tālāk par uh, Nu, pašreiz eksistējošiem a, transporta līdzekļiem. Jā, sākumā es gribēju iekļaut atzinumā virkni priekšlikumu par a, šiem transporta līdzekļiem, bet man paskaidroja, ka šīs nav a, a, ziņojuma temats, un jā, tā tas arī notiek, ka mēs skatāmies uz katru punktu atsevišķi un, un nepamanām kopainu, tad tad mēs varam nonākt šādā situācijā. Tādēļ mums ir nepieciešami tādi kopīgi risinājumu. Tālāk par mērķiem. Ko mēs vēlamies panākt? Vai mēs vēlamies samazināt piesārņojumu, ko rada transporta nozare, un stiprināt konkurētspēju, lai mēs būtu vienmēr līderu pozīcijās? Vai arī mēs uh, izvirzām uh, tādus netik tālajošus mērķus, un beigās zaudētāji būs transporta nozare Eiropā. Es uh, ceru, ka mu, mums uh, izdosies uh, vienoties par kopīgu pieju. Paldies, Revlodālonas kundzei. Atgādīnu, ka balsojums ir paredzēts 10. jūlijā un tūlīt pārējām pie mūsu atklātās uzklausīšanas par digitalizāciju transporta jomām. Un es aicinu mūsu ekspertus uh, nākt uh, šeit pie prezidija galda man uh, pievienoties.

Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Les startups, vous êtes les bienvenus, prenez place. Bonjour. Visi laipni gaidīti, nāciet lūdzu iekšā. Allez-y, n'ayez pas peur. Nebaidieties, nāciet, nāciet, lūdzu, sēdieties. Allez, nous ouvrons cette grande audition. Tad mums notiks uh, vērienīga uzklausīšana par digitalizāciju transportā jomā. Mēs esam nolēmuši sarīgot šādu uzklausīšanu šodien, jo digitalizācija arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, tā skaitā arī transporta nozari. Visi to esam jau izjutuši, piedzīvojuši gan attiecībā uz vilcienu sarakstiem vai uh, ko varam apskatīt internetā, gan uz GPS, gan uz uh, citām lietām. Tāpat tagad aktuāls ir jautājums par autonomajiem automobīļiem, par kopīgu transporta līdzekļu izmantošanu. Un tās ir milzīgas pārmaiņas, kas uh, tuvākā nākotnē arī mainīs gan uzņēmumu darbu, gan uh, pasažieru dzīvi un tāpat uh, būs nepieciešami struktūrāli pārveidojumi, investīcijas un, ja mēs pareizi rīkosimies, tad varēsim uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un uh, Uh, pāriet uz integrētāku transporta sistēmu. Mūsu mēķis ir uzklausīt augsta līmeņa ekspertus, kas pārstāv transporta un turisma nozari, arī uh, digitalizācijas ekspertus, uh, lai uzzinātu, kādi izaicinājumi mūs sagaida rīt. Un lai uh, nozars pārstāvi un arī uh, valsts dienesti varētu sagatavoties uh, digitalizācijas ērai un ar to saistām, saistītām prasībām. Sveicu visus mūsu transporta komitejas sēdē, aicinu visus ievērot piešķirto uzstāšanās laiku, un es ļoti rūpīgi raudzīšos, lai neviens to nepārsniedz. Katram ir piecas minūtes. Uh un uh, pēc uh, prezentācijām deputāti varēs uzdot jums jautājumus. Un vēlos visiem pateikties un teikt, ka esat laipni gaidīti mūsu vidū un arī Eiropas jaundibināto uzņēmumu balvas ieguvēju mobilitātes jomā. Mēs jūs sirsnīgi sveicam. Karbonēks un vieglāk stīt. Šo uzņēmumu pārstāvi varēs prezentēt savus uzņēmumus. Jūs jau esat pieraduši pie tā, ka visi vēlas ar jums iepazīties un arī Rikē kungs teiks ievadvārdus, ar jums iepazīstinot, un vispirms mēs uzklausīsim mūsu trīs ekspertus, un pēc tam dosim vārdu jums, lai jūs varētu uh, mūs iepazīstināt ar uh, jūsu piedāvātajiem risinājumiem. Lūdzu, vispirms uh, Kristofs Kleners, kurš pārstāv uh, Digitalizācijas un transporta asociāciju un jūs pastāstīsiet mums par to, kā jūs skatāties uz digitalizāciju jūsu nozarē. Lūdzu, vārds jums. Šī sēde tiek pārraidīta internetā, un tas nozīmē, ka daudzi interesanti varēs sekot mūsu darbam. Paldies, priekšsēdētāji. Ar jūsu atļauju manas piezīmes izskanēs angļu valodā. Paldies par uzaicinājumu. Esmu Kristofs Kledners no ECA un teikšu dažus vārdus par mūsu asociāciju. Jo šeit jūs redzat uzņēmumus, kurus mēs pārstāvam, un tie ir neatkarīgie ceļojumu tirgotāji. Tie ir neatkarīgi no pārvadājumu eh, neatkarīgi no pārvadātājiem un sniedz informāciju par um, dažādiem ceļošanas veidiem un dod iespēju patērētājiem un ceļojuma eh, aģentiem eh, rez rezervēt biļetes tiešsaistē transporta digitalizācija. Ir parādība kuru mēs piedzīvojam jau viens, jau pēc gadus 30 vai pat 35. Mēs bijām viena no pirmajām nozarēm, kura sāk izmantot digitālo tehnoloģiju. E, tas vēl bija pirms interneta, kad parādījās e, rezervēšanas sistēmas jau 70. un 80. gados. Un Tas bija pavērsiens eh, veidam, kā notika biļešu iegāde. Es šodien runāšu par aviāciju un lidmašīnu biļetēm, jo pie, pēc 30, 35 gadiem, kad ir piedzīvots vairākas revolūcijas, eh, biļešu izplatīšanā mēs saskat, saskaramies ar nopietniem izaicinājumiem. Patērētāji ar tādiem saskars, un tāpēc būs dažas manas piezīmes. Par to, kā neatkarīgā lidmašīna biļešu izplatīšana darbojas un cik tā ir izdevīga, mēs esam atvērta tirgus vieta un viens no Eiropas Savienības lielākajiem sasniegumiem ir uh, Eh, līdz sabiedrību tirgus liberalizāciju, bet tas nebūtu varējis notikt, ja nebūtu pastāvējis atvērta tirzniecības vieta, kas dod iespēju līdz sabiedrībām konkurēt uz eh, vienotiem pamatiem, un patērētājiem tas sniedz piekļuvi visaptvarošai informācijai. Lai tā varētu notikt, Eiropas Savienība ir izveidojusi dažus piesardzības pasākumus, lai garantētu patērētāju drošību. Rīcības kodeks ir attiecīgā regula 108, eh, jo nekāds eh, līdz sabiedrības nav bijušas labākā formā un nekad patērētēm nav bijušas eh, tik vieglas piekļūs iespējas rezervēšanai, bet tomēr šajā ainavā ir daži tumšie mākoņi. Lielākās līdzsabiedrības regulāri pārkāpja šos noteikumus un e, diskriminē e, platformas un dara to piedāvājot e, papildu maksājumus visām biļetēm, kas netiek iegādātas tieši pie aviosabiedrības, kā arī nesniedzot informāciju par atsevišķām papildu izmaksām vai papildus atlaidēm, kas būtu pieejamas. Kas šajā sakarā būtu darāms? Mēs esam iestieguši formālu sūdzību komisijai. Komisija pēdējo trīs gadu laikā nav neko veikuši šajā sakarā, un tas ir izrazīsījis juridisku tukšumu un neskaidrību, novedis pie tā, ka šobrīd lielākās līdzsabiedrību grupas diskriminē uh, neatkarīgos tirgotājus. Tāpēc uh, tiek nopietni apdraudēti transporta liberalizācijas sasniegumi. Es aicinātu jūs, Eiropas parlamentu, kā līdz likumdevējs uzstāt, lai komisija rūpīgi ievieš noteikumu un izvērtē eh, līdz sabiedrību rīcību atkarībā no to veikuma. Tas būtu pienākums jums un komisijai. Vidējā termiņā, sagaidot gaisa transporta noteikumu pārskatīšanu, ir jā, ir ļoti rūpīgi jāpievēršas caurskatāmības un patērētāja aizsardzības jautājumiem. Paldies, un tagad dosim vārdu nākošajam runātājam, kas ir Davids Bačelors. Viņš ir starptautisko uh, lietu nodaļas vadītājs Cezar ietvaros. Un jūs esat sagatavojis eh, prezentāciju par jaunu eiru gaisa mobilitātē. Vārds jums. And, uh... Paldies un uh, pateicos par šo iespēju kopusējumam vārdā jūs uzrunāt. Laika man nav daudz, bet vēlos pakavēties pie jautājuma par digitalizāciju plašākā kontekstā, un tad par eh, droniem vēlos runāt un eh, par eh, kosmas pētījumiem. Ah, pavisam ātrs ir ar kopu uzņēmums, noteikti es ar to pazīstam. Mēs esam publiskais privātais kopu uzņēmums, esam dibināti 7. gadā, un esam vienotā Eiropas debešu tehnoloģiskais pīlārs. Mūsu uzdevums ir koordinēt zinātnisko pētniecību šajā jomā un atbalstīt Eiropas ATM um, pamatu plānu, kas nosaka ATM modernizācijas pasākumus turpmākajiem gadiem Eiropā. Mūsu kopfinansē Eiropa kontrola un Eiropas Savienība. Un 19 nozares pārstāvi, un tad mēs strādājam kopā ar vairāk kā 100 uzņēmumiem, ar pētniecības centriem, universitātēm, MVU, lai kopējiem spēkiem uh, labāk izmantot resursus Eiropā un uzlabotu gaisa satiksmes pārvaldību. Kādēļ mēs runājam par uh, digitalizāciju šajā jomā? Mēs redzam, ka aviācijas nākotne eh, tuvākā laikā dramatiski mainīsies. Līdz tekus tracinās aviācijas pieaugumam, kas tiek prognozēts, redzam, ka jauni debesu, tā teikt, lietotāji, debesu telpas lietotāji, nu, redzam, ka tam pamatā ir arī eh, iecēlā skaita pieaugums, aizvien vairāk cilvēku dzīvo pilsētās, kas um, pieprasīs jaunas mobilitātes formas eh, urbānajā vidē. Uh, Tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji, sevišķi automācijas jomā, tāpat arī uh, mākslīgais intelekts un, un uh, no digitalizācija kopumā, un uh, debesu telpa tuvākā laikā izmainīsies. Tā vietā, lai tagad mēs debesīs redzam simtiem lidmašīnu, tuvākā nākotnē būtu tūkstošiem lidaparātu, kas ir savstarpēji saistīti, konektēti un pārvietojas lūk šajā tāpā. Mēs veidojam tehnoloģiskos uh, sanācības tādus blokus, Cezar 1, 63 risinājums piedāvājām, kas ir mm, kopstilgt mūsu katalogā. Un Cezar 2022 programmā mums vairāk kā 160 projekti, kas jau turpinās. Tur ir pētnieciskie projekti, industriālie pētījumi, lielmēroga demonstrācijas aktivitātes, un tas viss saistās ar digitalizāciju lielā mērā. Digitalizācija plašs termins, tas tev ietver daudzas lietas, neiešu cauri visiem detalizēti. Bet, eh, nu, kopumā mēs eh, tātad eh, kontrolējam autonomijas aspektus, sastarpēju sadarbspēju, virtualizāciju, kur atbalstu pakalpojumiem nebūtu fiziski jābūt izvietotiem blakus šai gaisa telpai, ko tie atbalsta. Tāpat megadatu izmantošana, analītiskie pasākumi, kiberdrošība, kas ir ļoti svarīgs jautājums, drošība kopumā, tie, lūk, ir svarīgākie digitalizācijas aspekti aviācijas nozarē. Tagad par uh, droniem, ja bez to lidaparātiem runājot. Dronu tirgus uh, eh, auga ārkārtīgi strauji. Tas piedāvā mm, ievērojams sociāls un ekonomisks iegūmus, un tieši šī iemesla dēļ Eiropas uh, transporta komisija ir izstrādājusi mērķi. Tātad droni ir jāintegrē ja, Eiropas uh, saimnības debesīs, debesu telpā. Grafiks ir ļoti ambiciozs. Integrācijai jāsākas 19. gadā. Un pērnēs es ar kopu uzņēmumus. Uh, izstrādāja Uspace eh, blueprints. Šis Uspace ir mūsu versija ASV dronu satiksmes eh, pārvaldības sistēmai. Tie ir jauni pakalpojumi, kas eh, pamatojas uz augstlīmīgu digitalizāciju un funkciju automatizēšanu, kas laika gaitā nodrošinās drošu un efektīvu piekļuvi mūsu gaisa telpai lielam dronu skaitam, dažāda tipa droniem pie tam. Un jūs spējat ir tāds kā satvers, kas nākotnē sekmēs ehm, tādus parastos maršrutus, kuros varēs izmantot ehm, dronus. Cerams, ka nākotnē droni nu, arī ļaus uzlabot ehm, pilsētības mobilitāti, urbānā mobilitāti. Un savā schēmā mēs esam izstrādājuši to, kā pamazām tiks ievies šie pasākumi, balstoties uz aizvien augstāku automatizāciju. Dažādas kategorijas no U1 līdz U4. U1 ir tādi pamat pakalpojumi ko mēs ceram, ka redzēsim jau dzīvē nākamgad. Un tādēļ esam uzsākusi dažādus pētniecības projektus, arī ASA kopā šeit strādājam. Un kāda beigās mēs uzsāksim vairākas tās demonstrācijas projektus, lai ieviestu tās tos divi kategorijas pakalpojumus, kas ir jau tad drusciņ tādi sarežģītāki pakalpojumi. Apmēram 25 miljoni eiro kopumā ir investēti, ieguldīti šajās pētniecības un demonstrācijas aktivitātēs. Inovācijas tēmas eh, pieaug, un tas ir, ir izaicinājums aviācijas sektoram, kur, eh, kur eh, kritiskās sistēmas attīstās salīdzinoši lēnām. Un mēs ceram, ka sēs ar šīs inovācijas sekmēs, un digitāla transformācija jau notiek aviācijas nozarei. Un drošība un drošums ir tie svarīgākie aspekti, uz ko nākotnē balstīsies aviācijas sistēmas, un Cezara kopuzņēmums ir uh, viens no mm, partneriem, kas uh, šo digitalizāciju nākotnē arī pārcēs aktīviem. Paldies! Notamment... Paldies par šo prezentāciju un par akcentu uz Cezara programmu. Un tagad vārds Gailam Muskē. Jūs esat viens no Uh, ekspertiem, tā saucamiem savienotajiem automobīļiem un uh, atvērtiem datorvotiem. Un tagad lūdzu, mēs ar lielu interesi klausīsimies jūsu teiktajā. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji par šo uzaicinājumu. Es pārstāvu asociāciju HANT, kuras mērķis ir dabas katastrofu novēršana. Un uh, labākais veids, kā nodrošināt transporta attīstību nākotnē, ir uh, izvērtēt, kā tās darbosies dabas katastrofa apstākļos. Es pats esmu dzīvējis Gvadelupā, un mēs esam pētījuši tsunami Uh, ietekme uz šīm sistēmām. Mēs esam iesaistījuši daudzu nozaru speciālistus uh, savos uh, pētījumos. Mums ir četru veidu digitālās uh, inovācijas, tātad atklātie avoti, atklātie dati, atklātā programmatūra. Un vispirms es uh, sākšu ar at atklātajiem datiem tie ir uh, pašvaldību un pilsoņu radīti dati. Bien, super. Donc c'est un peu pour ceux qui ne voient pas, mais très... Arī šīs visiem pieejamās, pieejamie ceļu vai ielu plāni, jeb tās osmais Open Street Map, tās ir eh, kartes, šī iniciatīva ir sākusies apvienotajā karalistē, un šeit uh, Tūkstošiem lietotāju veido savu pilsētu un to transporta tīklu kartes, un šos datus izmanto daudzi uzņēmumi, un manā skatījumā tas ir galvenais virzītājs spēks novatorismām transporta jomā, ja šie dati visi paliks tikai uzņēmumu monopols, tad e, šādu attīstību mēs e, nevarēsim nodrošināt, lai varētu e, piedāvāt piekļuvi šādiem kartogrāfijas datiem par, bez samaksas, ir jāiesaistās mūsu valstīm, uh, Uh, struktūrām, lai uh, piedāvātu šādus pakalpojumus globālā pasaules mērogā. Atklātie, tā saucamie avoti, open source, un mūsu daudzi lietotāji ir iesaistījušies datu un programmatūru bezmaksas izstrādē arī Francijas dzelzceļu uzņēmums piedalās sniedzot informāciju saviem klientiem. Tāpat ir automobīļu alianse, kur piedalās arī automobīļu ražotāji, kuri arī vēlas uh, sniegt uh, digitālus pakalpojumus automobīļu lietotājiem, uzstādot šādas uh, tehnoloģijas automobīļos. Un tāpat arī, arī piemēram, uzstādīt transponderus uz kuģiem un citiem transporta līdzekļiem, jo tad visiem ir vienlīdzīgas iespējas piekļūt transporta datiem. Tālāk arī attiecībā uz uh, aprīkojumu. Un visiem ir arī tādējādi iespējams pārbaudīt uh, šo uzstādīto tehnoloģiju drošumu, drošību. Piemēram, šeit man ir uh, liepu spiediena mērītājs, un uh, mēs arī izvērtējam, tātad kā ētiskie hakeri, cik visas tehnoloģijas ir uzticamas un kā ir nodrošināta privātās dzīves aizsardzība, vai šos datus ir iespējams pārtvert un izmantot citiem mērķiem ļaunprātīgi. Vai pilsoņiem ir tiesības eksperimentēt. Arī mums ir savs sakāmais. Mēs neesam tikai hakeri, mēs esam inženieri, inovācijas nav monopols lieliem valstu uzņēmumiem. Mums pilsoņiem ir savs sakāmais attiece attiecībā uz e, transporta līdzekļiem, uz bla bla, uz, uz radiotra e, savienojumiem, uz daudz ko citu, kas ir e, pašā sirdī evolūcijām, inovācijām un transporta nozarei. Paldies, Miskie kungs. Jūs eh, bijāt trīs būtiskākie runātāji, un tagad mēs bez kavēšanās dosim vārdu mūsu deputātiem Bandikāmbu kungs. Vārds jums paldies, priekšsādātāji, eh, par eh, doto vārdu, un es tā aicinu visiem uzlikt austiņas, tad būs vienkāršāk un saprast. Jūs runājat franču valodā, es nīderlandiešu, un mēs varam lieliski sapraties. Sat. Plēnerkungs, pirmais jautājums. Mana grupa, Tautas partija, Deputāts Montero personā vēlojās uzdot rakstisks jautājums. Mums pat bija mutisks jautājums komisārai Bulcei. Uh, E, Klēnerkungam uzdotais jautājums, es viņu pazīstu, bet tomēr uzdot šo jautājumu, vai komisija ir reaģējusi un cik tālu mēs esam ar mūsu Eiropas pašapmierinātību, apgalvojot, ka pie mums viss notiek vislabāk. Nākošais jautājums ir Klēner un Bačlerkungam. Eiropas Savienībā. Uh, tīri leģislatīvā ziņā, vai mēs neesam iekavējuši, jo ķīnieši ir ļoti veikli, viņiem ir cits lēmumu pieņemšanas veids nekā Eiropā. Savienotajās valstīs ar Trumpu darbs leģislatīvajā ziņā notiek samērā strauji, bet mums ir 28 valstis, 28 valdības, 28 parlamenti, reizēm sarežģīti turklāt. Un, uh, Eh, padu, eh, eh, komisija un parlaments prot motivēt, bet padomi ir vāja. Un mans jautājums abiem runātājiem ir, vai mēs tiksim galā ar pastrēžējo procedūru? Miskē kungs, agrāk hakeri bija. Um, pat visīstākie noziedznieki, un tagad jūs esat daļa no lielā kapitāla turētājiem. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns un sveicam klubiņā. Es neesmu e, eksperts hakeru jomā, lai izteiktos, tāpēc es tikai paužu savu prieku redzēt jūs mūsu vidū. Fosters kundze, vārds jums. Really sorry, Paldies, nokavēju pirmā runātāja uzstāšanos, biju aizņemta, un uh, mm, tādēļ nevarēšu uzdot varbūt jautājumus, bet uh, trešais runātājs man ļoti iespaidoja, nu, jā, teiksim, es atceros, bija kāds hakers, kurš bija uzlauzis visu vislabāk uh, aizsargātākas uh, datorsistēmas pasaulē, un FIB viņu noķēra, un, un Jā, protams, tas viss bija ļoti interesanti. Un uh, Dēvids Bačelers, es uh, arī atbalstu Cezāru vienotā debešu programmu. Mums bija arī ļoti interesants brauciens uz Cezāru un uh, varējām arī apspriesties ar ekspertiem. Es zinu, ka ESA ir šis prototīpu dokuments. Uh, un uh, pa, paredzēts arī pārskatīt pamatu regulu, kā referenti par dronu ziņām es vēlētos, lai tas notiek pēc iespējas ātrāk. Mani prāt, uh, šis process ir pārāk ieildzis, jo ir, protams, nepieciešams panākt vienošanos Eiropas Savienībā, bet es uh, gribu uh, zinā, e, teikt, ka ir nekontrolēta gaisa telpā attiecībā uz droniem, un viss ir palicis dalību valstu ziņā. Katrai valstī jāizstrāvā savi e, tiesību akti normas par droniem, kas it kā būtu labi, bet šeit ir jābūt arī stimuliem. Jūs e, strādājat ar Cezaru Uh, uh, transporta pārvaldības sistēmas arī strādā, bet uh, citiem ir sasaistītas rokas. Varbūt jums ir kādi risinājumu, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, jo šeit var būt milzīgas priekšrocības Eiropā šajā jomā. Paldies! Paldies, Fosters kundze, tagad Maisners kundzei valsts. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos runāt runātājiem. Man ir tātad jautājums uh, Bačeler kungam, gribu pievienoties uh, Džekie Fosterai. Jā, esmu pateicīga par Single Europe Skaidi plus un vai ir tātad paredzēts jau ETM digitalizācijas uh, programmā un ja tiktu iekļaut arī droni vai tas uh, varētu uzlabot uh, situāciju, jo droni arvien attīstās un uh, ir uh, Eiropā nu, tā, zinām, ierobežojumi šajā attīstības jomā, jo šīs regulējums stagnē tālāk. Uh, Muskē kungam, kurš uh, ir hakeris. Es gribu teikt, ka jūsu darbība man šķiet ļoti interesanta, arī jūsu šis um, pilsētu plāni, kartes, bet jautājums, kā tad ir ar datu aizsardzību? Nu, it kā viss ir par brīvu, bet tāpat laikā personas maksā piedāvājot savus uh, datus. Un mani, protams, ļoti es esmu ieinteresēta uh, inovācijās, interneta attīstībā, bet tāpat laikā arī iestājas par datu aizsardzību un kā mēs šo konfliktu varētu atrisināt. Paldies, Mēsners kundze, vārds Koha kungam. Jā, man ir jautājums Klener kungam jūs runājat pārsvarā par aviācijas pārvadājumiem, es iestājos par multimodāliem pārvadājumiem, par multimodālām biļetēm, kurš eksem var izmantot gan taksometrus, gan dze, vilcienu braukt, gan pēc tam ar lidmašīnu un tā tālāk. Tā tad Mums ir jādod tirguma iespējas um, piedāvāt tādus pakalpojumus, kas ir uh, nepieciešām patērētājiem un vai mums ir uh, iespējams uh, pieņemt atbilstošu regulējumu. Uh, Virkunens kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji pateicos visiem uh, runātājiem, prezentācijas ļoti interesants, un šis temats mums ir bijis ļoti nozīmīgs pēdējo gadu laikā, proti transporta nozars digitalizācija, tā ir tāda ievērojama tendence visā šai nozarē, bet, kā jau kolēģi norādīja, ir uh, daudz šķēršļu starp dažādām dalību valstīm, un vēl būs uh, nepieciešams ilgs laiks, līdz izveidosies patiešām vienots digitālais tirgus. Gribēju jautāt no jūsu skatījuma, kādiem, kādi soļi mums būtu jāspēr, lai piesaistītu investīcijas, rosinātu inovācijas transporta nozarē digitalizācijas kontekstā, vai ir nepieciešama tiesība akti, vai regulējums ir jāpārskata jo mēs zinām, ka da, ir tiesību akti, kas jau ir novecojuši, vai arī būtu jāinvestē pētniecībā, apmācībā, kas būtu jādara Eiropas līmenī, lai uh, stimulētu šo, šīs nozars attīstību. Paldies Virkunens kundzei, un tagad došu vārdu atkal mūsu viesiem, kur varēs atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, bet man ir vēl arī viens jautājums. Uh, par digitālo infrastruktūru, e, eksperimentu veikšanai, nu, ja mēs raugāmies plašā mērogā, kādas infrastruktūras mums būs nepieciešamas e, digitālajā nozarē un kādu lomu Eiropa varētu spēlēt, piešķirot finansējumu. Kā jūs zinat, šobrīd mums notiek diskusijas par budžeta jautājumiem. Nākamais jautājums Muskē kungam ko jūs sagaidāt no Eiropas Savienības atvēr visiem pieejamo datu jomā, open data jomā. Tātad sāksim vispirms ar Muskē kungu vai arī Klener kungu. Nu, Muskē kungs vispirms atbildēs. Nu, ļoti interesanti man skatīties uz to, kā mēs definējam jēdzienu. Hakeris vienmēr tiek runāts, ka tas ir kaut kas slikts, bet uh, tā jau nevienmēr ir. Mēs esam uh, labo spēku pusē, mēs uh, vienkārši esam cilvēki, kas šaubās, izpauž savas šaubas. Izpētot sistēmu, mēs tagad saprotam, kā šī sistēma darbojas, un mēs uzlabojam sistēmas drošību un izmantojam to citiem mērķiem, nekā sākotnēji tas ir, tā šī sistēma ir bijis paredzēta. Nu, tas ir hakera, tā ir hakera būtība. Un eh, es, man šeit ir piesprausta Francijas uh, Eh, gaisa armijas eh, nozīmīti. Tas liecina, ka ir atzīts mūsu ieguldījums, lai uzlabotu mūsu visu kopīgo Eiropas drošību. Un es aviācijas bāzē strādāju pie novatoriska projekta saistībā ar gaisa satiksmes uzraudzību. Mums ir TNT raidītāji, kuri varēs uztvert uh, kuģu, lidmašīnu, transponderus, uh, šo informāciju uztvert, analizēt. Nākamā, nākotnē tie būs droni un arī uh, satelīti, tā tad ir jānovēro visas šīs kustības attiksme, kas notiek um, aviācijas bāžu tuvumā. Tas liecina par to, kā mēs kā hakeri pilsoņi varam dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu drošību un uh, stimulētu imu, uh, inovācijas. Tātad es gribēju tikai teikt, ka mēs varam būt arī pareizajā pusē, varam sniegt atbalstu tieši tiem, kam tas visvairāk ir nepieciešams. Piemēram, mēs palīdzēsim cīnīties pret mūž, meža ugunsgrēkiem vasarā, lai mēs novirzītu lidmašīnas, ugunsdzēsēju lidmašīnas uz tām vietām, kur tiešām šie ugunsgrēki ir. Un mēs uh, sadarbojamies ļoti cieši šobrīd ar uh, ugunsdzēsējiem ar bruņotiem spēkiem, lai varētu sniegt maksimumu nepieciešamās informācijas. Rīt būšu Marseļā, pēc tam došos uz Korsiku, lai uh, rūpētos par to, ka mēs visi kopīgiem spēkiem uh, piedāvā transporta risinājums attiecībā uz ugunsdzēsēju lidmašīnām un lai varētu piesaistīt arī uh, kuģus un citus transporta līdzekļus. Otrs jautājums ir, uh, nu, šie atvērti informācijas avoti, kas ir pieejami visiem, bet kas garantē privātās dzīves aizsardzību. Šorīt mēs runājam par, eh, piemēram, pilsētu plāniem, par kartēm. Šo datu eh, kvalitāte ir būtiska, pie tā piestrādā arī uzņēmumi, un eh, tādēļ arī um, Francijas dzelzceļš ar mums sadarbojas un izmanto mūsu pakalpojumus. Un uh, gribu atkārtot to, ko es teicu gandrīz pirms gadā citā konferencē. Un es gribēju teikt, ka jums ir jābūt pēc iespējas uh, ciešos kontaktos ar mums, ar cilvēkiem, kas strādā uz vietām, kas cīnās pret uh, meža ugunsgrēkiem. Uh, Reunjonas salā notiks uh, tsunami simulācija. Iedomājieties, ka tas skars visu uh, Indijas okeānu, un jūs varat redzēt, kā mēs pilsoņi darbojamies. Mēs noērējam lidmašīnas, dronus, mēs arī paši ražojam tā saucamos jūras dronus, lai varētu izpētīt jūras gultni. Uh, Un e, mēs vēlētos, lai jūs nākat pie mums, e, skatāties, kā mēs strādājam, un tad arī jūsu izstrādātās tiesību normas būtu tiešām e, saistītas ar reālo dzīvi un mums labāk īstenojamas. Paldies, nu nezinu, kas, vai mēs varēsim 5. septembrī jums pievienoties, bet nu paskatīsimies. Lūdzu, nākamais runātais. Paldies, izskanēja jautājumu par to, vai Eiropā mēs, uh, arī ko mēs pārlieku gausli. Nu, jāsaka, ka drona integrācija ir viens liekas izaicinājums aviācijas nozarei. Nu, to nedrīkst noliegt. Un tas, um, to piedzīvojam visur pasaulē. Nu, mēs esam vienīgie, kas saskars ar šādiem izaicinājumiem un vēl. Risinot šo jautājumu, mums ir jāievēro pakāpeniski pieeja. Sākumā jāveic pētījumi, Mums nav atbildes visiem jautājumiem par to, kādas viss strādās, kādas tehnoloģijas būs nepieciešams un tā tālāk. Tā kā jāveic šie zinātniskie pētījumi, un tikai tad, kad būs pieejami šo pētījumu rezultāti, tikai tad mēs varam tiešām noteikt standartus, un tad uz tiem balstīt attiecīgi regulējumu, kas dos iespēju mums vajag attīstīties. Tā kā, jā, ir jāievēro pakāpeniska pieeja, bet vienlaikus, protams, mēs eh, saskaramies ar ievērojumu spiedienu no nozares puses, jo šeit lieli, lieli ekonomiski ieguvumi. Ir pētījumi, kas liecina par to, ka, lūk, eh, tā un tā, un dronu ražotājs vēl sākt eh, rīkoties. Par globālo dimensiju nesen viesojos Ķīnā, ko jūs pieminējāt pirms divām nedēļām. Tur bija seminārs tieši veltīts dronu jautājumam, un jā, savā ziņā Ķīna eh, iet uz priekšu platiem soļiem. Bet vienlaikus viņiem, arī viņiem nav regulatīvā satvara, lai gan daudz kas tur notiek, bet nav regulējumi. Tā kā viņu izaicinājums ir atšķirīgs. Viņi Viņiem joprojām ir jāizstrādā regulatīvais satvers, un, atklāt sakot, man radies iespējas, ka arī viņi nezina atbildes visiem jautājumiem attiecībā uz to, kā to labāk īstenot. ASV četrus gadus tur strādāja, tur, tātad Eiropas Savienības delegācijā pārstāvot Cezāru, strādāja pie Cezāra nākamās paudzes un sadarbspējas, jā, ASV arī strādā. Viņiem zināms priekšrocības, viņiem vienot sistēma, vienots uzraugs, FAA, bet vienlaikus, kā es sacīju, viņiem ir tie gluži tie paši izaicinājumi, kas mums. Varētu droši sacīt, ka Viņi neko daudz tālāk par mums ar šo jomu nav tikuši. Patiesībā mēs eh, mācāmies no viņiem, viņi no mums. Mums ir tāds labs starpības satvers, un tādā glob plašākā globālā satverā mēs visi strādājam ar caur IKO, ja, protams, sistēmai jābūt globāli mm, sadarbspējīgai. Tas viss eh, pieprasa zinām laiku, mēģinam eh, strādāt, kāpināt tempu. Es nevaru izteikties jāsavā vārdā, bet, zinu, tad arī jāsavā aģentūra. Uh, mēģina kāpināt tempus attiecībā uz regulējumu izstrādi. Tā kā tas mums visiem ir liels izaicinājums un darām, ko spējam, lai, lai nu, strādātu maksimāli ātri. Vai uzlabosies maršruta plānojums Eiropā? Nu, mūsu galvenais uzdevums ir izstrādāt tehnoloģijas, kas, kur mēs panākt tieši to. Domāju, ka strādājam pareizajā virzienā dronu un citu lidaparātu ierašanās gaisa telpā sarežģīja lietas, bet gaita, laika gaitā. Uh, Pirmkārt, mēs integrēsim dronus zem līmeņa gaisa telpā. Iespējams, ka ir nepieciešams, tad mēs šīs gaisa telpas arī, arī nošķirsim, jo drošība ir svarīgākais. Bet es nedomāju, ka dronu ienākšana tirgu ievērojami ietekmēs maršrutu trajektorijas tuvākajā nākotnē. Kas mums būtu jādara Eiropā to, ka laikā es strādāju Zinātnisko pētījumu organizācijā, kas savā ziņā paļaujas Eiropas Savienības finansējumu. Tā kā jūs nu savā ziņā, nu, uh, pateikt savā priekšā, kas jādara inovāciju kāpināšana pieprasa papildus finansējumu no Eiropas. Finansējums nākotnē zinātniskai pētniecībai aviācijas digitalizācijas jomā būs nu, tāds svarīgs uh, aspekts. Vai ir iespējams veikt uh, masveida tātad paplašināšanos šeit? Nu, principā jā, bet tad ir nepieciešama integrācija, koordinācija. Un nu, atklāt sakoties, ne viņam būtu objektīvs, bet eh, man šķiet, ka Cezāra kopuzņēmums mūsu šīs partneru attiecību modelis ir ļoti labs modelis attiecībā uz to, kā panākt konsensu par tādu kopēju vīziju, prioritātēm, finansēšanas vajadzībām. Nu, lūk, šādu pieeju arī nākotnē vajadzētu turpināt ievērot. Es paldies, eh, Bašaur kungs, eh, un tagad Liena kungs mēģināt arī steigties lakoniski. Uh, No nu, sākšu ar jautājumiem notragālā. Virkonēnas kundze, jūs vajadzētu par to, kā tad novērst barjeras un sekmēt investīcijas. Digitālais vienotais tirgus ir svarīgs. Bet uh, ir saskarsme ar reālo ekonomiku. Nu, pie, pie tā tieši jā, jā, jā, jā piestrādā, kā nonākt šīs barjeras. Aviācijas nozare ir panākums stāsts, jo Eiropas Savienība ir uh, nu, atvērusi aviācijas tirgu, un kas pieejams tagad visiem. Visiem ir pieejama data un informācija, un tad, nu, nu digitālā ekonomika, nu, sekoja kā, nu, kā tāda šajā, šajā kombinācijā. Ir nepieciešama gan reāla ekonomika, kas nojauc liekās barjeras, un uh, tur, kur pastāv tiesība augt Eiropas Savienības līmenī, un nu, tie ir jā, adekvāti jāiztena, un tad tas ir attiecīgi dalību valstu darbiņš, ja, un ja dalību valstis uh, izrāda tādas protekcionismu tendences, tad, tad eh, tam ir, tā teikt, jāsadod panāgiem. Koha kungs eh, vaicāja, vai nepieciešams eh, regulējums, vai, vai tirgi paši sakārto šo startu modalitāti. Nu, es domāju, ka mums būtu jākoncentrējas uz to, kam tad uh, ir būtu iniciatīvas to novērst, kam, kam būtu kāda stimula to novērst. Un, piemēram, uh, publiskā transportā vai dzelzceļa transportā, tur, kur pastāv zinām monopoli, lielie uzņēmumi, kuriem nav nekāds interesi dalīties informācijā. Un uh, parasti ar šīs starpmodālās transporta biļetes un tā tālāk. Nu, tur jājauc regulējumam, lai sakārtotu tirgu. Tāds būtu mans ieteikums. Tātad skatījies, kam tad ir šīs negatīvās Mm, iniciatīvas tiesības. Un nu, tā, mana kampa kungs, lēna lēmuma pieņemšana, nu tāda nu ir cena, ko maksājam par mieru Eiropā. Nav tā, ka lēmumu pieņemšana būtu pārlieku gausa mūsu nozarē. Nu, te ir runa par tādu ekonomisku regulējumu tīri. Nu, regulējuma un lēmumu pieņemšanas uh, temps ir apmierinošs. Man satrauc uh, īstenošanas tempi. Uh, ja nepieciešami trīs gadi, lai pieņemtu regulu, un pēc tam seši gadi, lai to īstenotu, nu, ziniet, tad, nu, kaut kas nav īsti kārtībā. Vai komisija uh, ir kaut ko darījusi mūsu lietas labā? Nu, liela nožēla jāsaka, ka jā. Ir tāds nesens notikumu pavērsiens, arī vakar plašsaziņas līdzekļos par to tika ziņots, proti, uh, Pēc trīs gadu izmeklēšanas komisija eh, šķiet, ka mums vēlas tagad norādīt, ka, ka nav nekāds jēgas turpināt izmeklēšanu. Un tādēļ lieta tiek noraidīta. Nu, mūsuprāt, eh, tas ir pilnīgi nepieņemami. Ja būtu jāpieņem eh, lēmums par lietas būtību, nu labi, bet ja pēc trīs gadiem tiek pieņems lēmums tagad, tagad uh, Eh, noraidīt visas šīs eh, sūdzības, jo nav tikai tā, ka mēs vienīgie būtu sūdzējušies. Nu, šāda pieejama ir absolūti nepieejama. Nešaubos, ka jūs tuvākajā laikā dzirdēsiet par to vēl. Ceru, ka mēs eh, šajā lietā varam rēķināties ar jūsu atbalstu. Paldies! Paldies, Klenera kungs! Nu, varat aplaudēt visiem ekspertiem un tā, kas pildījās mūsu darbā. Merci, monsieur Bachelor, merci! Paldies visiem runātājiem, Klēnerā, Miskē un Bačarkungiem. Un četri eh, startup balvas par mobilitāti ieguvēji aicinu viņus prezentēt savus sasniegumus. Nāciet droši! Bravo. <laughs> Alors, comment ça va depuis? Euh un uh, kā tad jūs jūtaties kopš februāra? Jūs rīcībā katram būs trīs minūtes, un jūs varēsit uh, prezentēt savu startupu, sāksim ar Cargo Next, un Rolfs Dīters Lafrens trīs minūšu laikā varēs izsākt mums prezentēt savu startupu, kā arī pateiksiet, no kurienes jūs esat. Svarīgi to zināt. On va reprendre. Microphone, please. Voilà, c'est mieux. <laughs> ok, ich bin Rolf-Dieter Lafrens, Gründer. Esmu Carbon X dibinātājs un um, vadītājs uh, no Hamburgas, Vācijā. Esam pirmais inteliģentais uh, transporta tīkls. Uh, smagiem auto un, un uh, kravas pārvadājumiem. Uh, varam nes tikai ieta, ietaupīt uh, daudz līdzekļus, bet tāpat arī atvieglot dzīvi vadītājiem, kas atstās labu ietekmi uz satiksmes drošību, kā arī uz emisiju samazināšanu. Vairāk kā 350 miljārdu eiro ir kravas pārdājumu tirgus vērtība un vairāk kā 120 miljārdus uh, Eh, kilometru ik gadu smagās automašīnas nobrauc uz Eiropas Savienības ceļiem. Un šeit ir divas lielas eh, problēmas šajā tirgu. No vienas puses eh, transakciju izmaksas, un no otras puses, un tā tiešām milzīga problēma, tātad ap, aptuveni 45% no automašīnām pa ceļiem pārvietojas bieži vien tukšāk. Un šī problēma, to mēs varētu ar, ar viediem algoritmiem un risinājumiem atrasināt. Es, mēs būvējam inteliģentu transporta tīklu, un tas darbojas tā, ka, lūk, no nu vienas puses eh, mēs mēģinām vienkāršot eh, šo te transportu, tā, te jomu tā līdzīgi kā Uber vai, vai kā, kā taksometru transportu, lai ar vienu eh, pēles klišķi mēs varētu norganizēt sev smagās kravas pārvadājumu. Un tas būs pirmais inteliģentais eh, tīkls, tā kā mēs šeit eh, izstrādājam algoritmus, eh, kapacitāti paredzēt nākotnē pieprasījumu un piedāvājumu to savest kopā. Ir efektīvāk jāizmanto mums pieejušās jaudas, lai tiešām izvairītos no braucieniem tukšā, lai attiecīgi nebūtu mazāk enerģijas attieksme un mazāk izmešu. Tas funkcionē diezgan labi nu, ka esam vinējuši, ieguvuši dažādas balvas, kā jūs šeit redzat un transporta apjoms eh, ir eh, mūsu, kaut ko mēs pārvaldam, ir pieaudzis par 400%. Bet tagad parlamentā es vēlos jums eh, baicāt. Domājot par transporta digitalizāciju, mums ir nepieciešami uh, digitālie dokumenti, piemēram, citi ietveru noteikumi, digitālie dokumenti un tātad harmonizācija, tā, dalību valstu likumu harmonizācija nepieciešama. Otkārt, ko, uz ko vēlos vērst jūsu uzmanību, kas būtu jāpaturprātā, domājot par digitālu datu uzglabāšanu. Nu, nu tā ir līdzīgi kā autors sacīkstēs. Nu, mūsu konkurenti ir nevis citi startupi Eiropā, bet Uber, Amazon, Alibaba un citi tam, tam līdzīgie. Mums ir nepieciešami lieli brīvi tirgi, lai man nepieciešama nauda, un uh, Afārsas 2020 programma ir brīnišķīga, bet domāju par īstenošanu. Mums ir nepieciešami arī ārējie konsultanti, ar kuriem mēs varam darboties. Bet eh, termiņi, lai, lai tu viņus piesaistītu, ir pārlieku bieži. Šeit nevajadzētu nekādas rokas bremzes, tā teikt. Eh, datu aizsardzības regula politiskā viedokļa, no politiskā viedokļa raugoties ir ļoti laba, bet īstenošana ir problemātiska. Paldies, Karganīgs, par prezentāciju. Un tagad Evjeta Vensāna. Jūs mums prezentēsit kokoļī. Esiet sveicināti. Mani sauc Evjeta Vensāna līdzdibinātāja Kokolī, kas ir pakalpojums galv serviss galvenokārt domāts privātpersonām, kurš nodarbojas ar liela apmēra uh, e, sūtījumu pārvadāšanu. Jāapzinās, kā e, divānu vai velosipēdu vai līdzīgi izmērā priekšmetu pārvadāšana izmaksā ļoti dārgi, tas izmaksā vairāk simts eiro, un, un pat nereti nav piemērotu risinājumu. Mēs ar kok kokolī uzņēmumā nodarbojamies ar to, ka mēs dodam iespēju sazināties šai nosūtītājiem ar personu, kurš ir paredzējis šādu braucienu autobusā, kravas mašīnā, vilcienā. Nav praktiski nekādu ierobežojumu un uh, Eh, transportam, un labums ir nodrošināt lētāku pārvadājumu, iekonomizēt uz transporta līdzekļu eh, pārvadājumam, jo lielākā daļa klientu būtu mm, citā gadījumā veduši šo mantu ar auto Eh, katrā ziņā es ceru, ka jums ir pazīstams mūsu uzņēmums, un tirgū mēs mēģinājam aizpildīt to balto laukumu, kur ir maz spēlētāju, jo, piemēram, eh, mazās paciņas eh, no 3 kg pat līdz 70 kg ir ļoti daudz risinājumu, pasts, kronoposts, DHL un tā tālāk, FedEx, bet Tālāk, tad, kad mēs runājam par lieliem apjomiem, kas ir pārcelšanās, piemēram, arī ir tādi, taču tad, kad ir runa par nelieliem pārvadājumiem un mazākiem apjomiem, tad šādu pakalpojumu ļoti maz. Un mēs piedāvājam ērti izmantojumu risinājumu, lai tas būtu viegli lietojams, ekonomisks sērts, un mēs nodarbojamies ar to, ka Mēs eh, balstoties uz ziņojumiem, sludinājumiem starp eh, no privātu personām, eh, dodam iespēju viņiem sazināties savā starpā un, protams, arī paredzam visu risinājumu. Šobrīd ir 4000 mums lietotāju Un mūsu trīs vērtības ir ekonomika, ekoloģija un inovācija. Turpinu izklāstu. Mūsu sākotnējais tirgus ir Francija, bet mēs esam iecerējuši paplašināt kokoli Eiropā, jo mūsuprāt šis risinājums te darbojas Eiropas līmenī un tas varētu būt noderīgs privātu personām un arī darbotos kā pārobežu transports ar Franciju, Beļģiju, Šveici, Spāniju un tā tālāk. Paldies Elietai Vensānai un mēs varam tagad pāriet pie maz globāli, kas ir Joanna Polalena. Jūs mums prezentēsit maz globāli. Oh, sorry. Uh, thanks for... Paldies par iespēju. Believe that it's time to ask the... Mēs uh, nereti dzirdam nopietni jautājumu no cilvēkiem, ko, cik grūti ir atteikties no savas automašīnas. Un mēs meklējam alternatīvas, vēlamākas eh, alternatīvas šim solim šobrīd. Eh, runājot par izmaksām privātam automašīnam vidēji ir ap 500 eiro mēnesī, 85% sēdz eh, viss transporta izmaksas. Pamatā ir jomas, kur eh, mēs nevaram eh, iz, eh, piedāvāt citus veidus, bet arī jāapzinās, kā, cik liels ir piesārņojuma līmenis no privātiem auto. Savukārt mēs vēlamies piedāvāt to, lai iedzīvotāji privāta auto vietā varētu izmantot cita veida mobilitātes iespējas, un esam tāpēc izveidojuši VIM pakalpojumu, kas ir balstīts uz dažādu transporta pakalpojumu izmantošanu. Tas nozīmē eh, sabiedrisko transportu, taksometru, auto eh, un, eh, un velosipēdus, apkalpojot to vienās servisā. Mūsu nosaukums ir Vim, mēs atrodamies Somijā un mēs esam sākuši darboties uh, Somijā, apvienotie karalistē un arī Antverpenē, Beļģijā. Tāpat arī mums eh, ir investīciju līmenis kopās 15,4 miljoni eh, eiro, un mēs strādājam galvenokārt mobilitātei, un mēs vēlamies izveidot labākus paka transporta pakalpojumu uh, Eh, servisus, kas būtu bez satraukumiem. Kā to panākt? Mēs sadarbojamies ar esošajiem transporta pakalpojumu sniedzējiem. Mēs piesaistām visus vietējo sabiedrisko transportu aksometru eh, un arī mm, nākotnē esam iecerējuši piesaistīt tālsatiksmes eh, savienojumus, un daļa arī no mūsu servisa ir maksājumi. Tā kā pastāv esošā infrastruktūra un piedāvājums, agrīnie rezultāti ir daudz sološi. Mēs redzam, ka pieaug sabiedriskā transporta izmantošana, cilvēki mazāk izmanto savus privātu auto. Un vadošā loma Eiropai varētu būt vai eh, tajā, ka mēs varam izveidot Eiropā iespējas nodrošināt visiem izmantot šāda veida pakalpojumus. Un ja mēs vēlamies kļūt par līderiem mobilitātes jomā, tad mums ir jārīkojas tagad. Ir paredzēti veidi, kā māsa var darboties tālāk. Mūsuprāt, ir jābūt atvērtai ekosistēmai, kur pastāv roamings un konkurence starp dažādiem masu operatoriem, un tādā veidā mēs redzam nākotni. Paldies par šo prezentāciju! Un visbeidzot Enismu un Sūrs, kurš mums izklāstīs, kā darbojas klaksit. Vārds jums uz trim minūtēm. Paldies, iedomājieties Briselu. Tikko esat ieradušies uh, eh, sastāvdaļas stācijā, mēģiniet uh, sasniegt Eiropas parlamentu, paņemiet taksometru. Un uh, pa ceļiem nav nekādu problēmu, nav nekādas aizķeršanās, uz ceļiem neviena nav, jūs uh, Um, elpojiet um, svaigu gaisu, varbūt atveriet logu taksim. Nu, tagad to iztauties ir pagrūti. Varmam cilvēku ikdienas ceļošana nav tik vienkārši. Alaži ir kāds sastrēgums, gaiss ir piesārņots, visi jums apkārt sēž lepnām ienatnē savos auto. Nu, mums tā, tā ir ekoloģiska katastrofa, mūsuprāt, un pilnīgs muļķības. Mūsu vīzija, mūsu mēģis ir padarīt ikdienas ceļošanu vienkāršāku visiem atvieglot dzīvi jums un arī visiem pāriem Eiropas pilsoņiem. Nu, kas tad ir klekstīt? Eh, nu, tas ir lielākais eh, īpašais eh, uzņēmums tātad Francijā, vairāk kā 2000 mm, tātad mm, braucienu dienā esam piesaistījuši vairāk kā 2 miljonus eiro. Tātad automašīnu kopējā izmantošana. Kopš 17. gada beidzot uztaustījām pareizo modeli. Tāds kaut kā slepeno avotu, kas balstās uz trīs uh, ingredientiem. Pirmkārt, uh, mobilā aplikācija, kas balstās uz uh, mašīnu mācīšanos, uz, uh, uz datu pārstrādi, kas uh, var uh, jums atrast praizākos uh, risinājumus. Uh, Arī tad jūs atcerieties, braucējām nekā. Un kopš 18. gada septembra mēs varēsim jūs atvest māju pa taksometrā, piemēram, arī, ja jūsu braucējs atceļ braucienu. Tāpat arī balstāmies uz uh, uzticamiem partneriem, kas mums jau veido tīklus kompānijas ietvaros, lai kolēģi varētu, teiksim, kopā ceļot. Un visbeidzot, uh, braucienu sponsorēšanu. Tad mēs balstāmies uz valsts iestādēm, lai tie sponsorētu braucienus, un tos biežāk varētu izmantot, ja, protams, jo, jo lētāk, jo, jo vairāk būs interesanti. Tāda, lūk, ir mūsu mobilā aplikācija, ik eh, dienas to, ik, ik mēnesi to aktualizējam. Mums ir vairāk kā 150 klienti pat labam. Eh, ceturks, eh, no, ceturtā daļa no lielākajām kompānijām Francijā. Tāpat sarbam ir daudzām vietējām pašvaldībām no dažādiem reģioniem, Nīca, dienvidos un līdz pat ziemeļiem. Uh, Piekrīt tam, ko sacīja kolēģi attiecībā uz to, ko Eiropa darīja mūsu labā. Jāharmonizē tiesība akti, bet kas vissvarīgākais šeit ir iesaistīt inovatorus, eh, un viņi ir jāiesaista inovāciju likumdošanām. Nu, šī startup uh, balva ir ļoti plats solis un labs solis priekšā. Paldies jums priekšsēdā par to, ka to esat norganizējuši, bet uh, mēs ceram, ka tas ir tikai pirmais solis uh, garām mūsu kopējā ēmā ceļā, jo mums jābūt pastāvīgi iesaistītiem šajos procesos. Paldies! Paldies par šo prezentāciju, un man ir daži jautājumi, ko vēlas uzdot deputāti. Pirms demontes kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji mani. Jūsu teiktais ļoti ieinteresēja, it īpaši Kokoli uzņēmums uh, šķiet, ka mērķis ir samazināt uh, satiksmi uz ceļiem, samazināt izmešu apjomu, bet man ir jautājums. Cilvēki, kuri sniedz šos transporta pakalpojumus, vai tie ir ekonomiski aktīvi cilvēki, vai tie ir uzņēmumi, kas iekastē arī PVN, vai tie ir eh, nu, citi operatori, eh, ar, pakļauts citu citiem uh, likumdošanas aktiem. Nu, Itālijā ir paredzēts tādas papildu darbi, kur ir cits nodokļu režīms piemērojams. Otrs jautājums. kāda, kāda ir bijusi reakcija. Nu jā, jūs esat saņēmuši balvu, bet ko par to domā jūs e, konkurenti, piemēram, profesionālie pārvadājumi, ko viņi par to saka? Paldies, Mēsners kundze, jūs vēlējāties arī uzstāties. Jā, paldies priekšsēdētāji, pateicos visiem uh, startupu pārs pārstāvjiem un eh, Hamburga tātad ir uh, mans vēlēšana apgabals un jūs uh, pārstāvat Hamburgu uh, uzņēmumu. Tātad vai jūs izmantojat, jums ir pieredze ar elektroniskām pavatzīmēm un uh, vai jūs uh, izmantojat tādu ur, uh, Uber sistēmu, vai kāds var braukt arī līdzi, un kā viss šī sistēma darbojas. Tālāk kokolī pārstāvēja vārds. Un uh, žēl, ka jūs tikai pēc 2020. gada vēlaties izvērst uh, darbību citās valstīs, bet, nu, būtu arī labi varbūt uh, sāk darbu Vācijā jau ātrāk, vai jūs uh, tā tad uh, vēlaties šos kontaktus vienkāršot starp uh, klientiem un uzņēmumiem. Jautājums, vai visi uzņēmumi spēlē šo spēli un vai ir iespējams, teiksim, salīdzināt cenas un kā tas viss notiek tālāk. Mas Global pārstāvei. Man arī ļoti patīk. Mēs Eiropā apņēmām par integrēto biļešu sistēmu, kā tas, teiksim, Hamburgā jau pastāv. Un tika teikts saulēk, ka šo sistēmu nevar ieviest, tāpēc, ka valsts dzelzceļu uzņēmumi ne, negrib atbalstīt. Un jautājums, vai jūs, ar jums sadarbojas arī šie. Uh, valsts transporta uzņēmumu. Un pēdējais klaksit pārstāvi. Jūs uh, arī uh, uh, norādījāt, ka jūs atbalsta pašvaldības. Es gribētu jautāt, vai tas tādēļ ir, ka ka, protams, daudz pašvaldības vēlas vairāk atbalstīt sabiedrisko transportu, mazāk privātās automobīļus, un tad šī kopīga automašīna izmantošana varbūt arī ir izcinājums. Tagad vārds Koha kungam. Es vēlos vēlreiz apsveikt visus balvu ieguvējus Un man ir jautājums, vai jūsu sistēma darbojas tikai jūsu valstī vai pārobežu režīmā, un tad vai uh, ir arī nepieciešams atbalstošīs uh, harmonizēt uh, noteikumus, algas un, un citas prasības. Paldies Koha kungam. Tagad um, uzņēmuma pārstāvjiem katram ir viena minūte, lai atbildētu uz uzdotiem jautājumiem. Vispirms ar tātad kargonets uh, par elektroniskām pavārda zīmēm. Nu, šobrīd šoferi nofotografē un šīs pavadzīmes, un tad mēs e, salīdzinām. Pagaidām tas e, nav vēl ieviests, e, un tādēļ, nu, būtu šeit krāvas mašīnā jākļūst par biroju gandrīz, lai to visu īstenotu. Tā tad jums ir, protams, jāzina, kā šīs kravas tiek pārvadātas no punkta A uz B un C un tā tālāk, un mēs koordinizējam šo jautājumu tālāk par harmonizāciju. Nu, jāsaka, katra valsts, ko mēs, kur mēs sākam strādāt, ir jauns brīnums, kas mums jāatklāj, mums ir nepieciešams juristu atbalsts, un tādēļ, nu, visā Eiropā darboties ir praktiski neiespējams šobrīd. Tālāk. Uh, Uh, Vansens kundzei jāpaldies. Es atbildu uz pirmo jautājumu par kokoli uh, lietotājiem. Tā, tās ir privāti personas, tātad kopīgi transporta līdzekļu izmantošana, uh, kopīgi apmaksājot, tātad sedzot izmaksas. Protams, ka juridiski mēs esam zināmā mērā pelēkajā zonā. Šeit likumā ir uh, Uh, problēmas, uh, kuras tiek risinātas uh, pamazām, bet lai darbotos Eiropas līmenī visās, visās Eiropas dalību valstīs, nu, būtu labi, ja būtu tāda saskaņot kopīga likumdošana. Nu, 2020. gadā mēs esam paredzējuši izvērst darbību, bet, nu, mums ir tām jāveic sagatavošanās darbi, ir nepieciešams arī personāls un juridiski tas viss jāatrisina. Un mēs esam paredzējuši arī piesaistīt šos speciālistus, lai varētu izvērst savu darbību citās Eiropas valstīs. Un gribu teikt, ka mēs jau veicām pārvadājumus uz Francijas kaimiņu valstīm, tā skaitā arī uz Bēļģiju. Jāna Polanen. Paldies par uzdoto jautājumu. Paldies, nu vārds vietā. Mums tiešām ir liela izaicinājuma ar lieliem monopoliem, kas eh, darbojas transporta jomā, sakot ar darbvalstu sāsajiem, publiskais transports. Nu, šie lielie uzņēmumi mēģina ļaunprātīgi izmantot savu monopolu pozīciju Un viņi nevēlas atvērt savus interfeisus, tā sacīt, citiem pakalpojumu sniedzējiem, bet mēs esam guvuši labu pieredzi no Somijas. Somijas transporta un komunikāciju ministrija ir tāds pionieris, uzlaboja transporta likumdošanu. Transporta kodeks ir pieņemts, tas tiesība akts. Nu, un šajā kodeksā viņi spiež par pienākumu visiem transporta pakalpojumu sniedzējiem uh, sniegt pilnvērtīga informācija un, un tātad uh, eh, maksājumi, piemēram, visiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, ne tikai mums, bet arī mūsu konkurentiem. Nu, mēs to visu vērtējam visnotaļ pozitīvi. Mums ir laba sadarbība ar partneriem. Mūsu mērķis ir uh, veidot, izveidot tādu, tādus gludus pakalpojumus, pakalpojumu ķēdi mūsu patērētājiem. Paldies! Un es jums uh, arī vienu minūti. Es pilnībā piekrītu. Uh, ka kop, ka kopā auto izmantošana jābūt daļai no sabiedriskā transporta. Tāda ir mūsu vīzija un uz to arī tiecamies. Ja sevišķi tas ir svarīgi ja, um, piepilsētām un tām tautsvencības jomām, vai varbūt ekonomikas centriem, kas ir nedaudz tālāk no pilsētas centra. Un nu, mums laba sadarbība Francijā ar vairākos šādos reģionos, vairākos šādās zonās. Uh, Jo mūsu apjoms ir desmitreiz pieaudzis, desmitreiz vairāk ir nu, to iedzīvotāju, kas izmanto mūsu pakalpojumus, un eh, mūsu budžets ir pieaudzis uh, astotkārt. Tātad uh, mūsu kopauto izmantošana aizstāvjas sabiedrisko transportu un rezultāti daudz labāki. Tā kā tiešām ir, tas viss attīstās un ir svarīgi, lai mums būtu standardizēta likumdošana Eiropā, kas dot iespēju kas viņam nu to izmanto. Jo pat labam Francijā nealniši tas ir iespējams. Tā ir tāda kā, kā pelēkā zona, no nu, likumdošanas viedokļa raugoties, un ir svarīgi, lai tas būtu pilnīgi legāli. Lai gan um, iestādes, gan uzņēmumi to pieļautu. Merci beaucoup, avocat, un polis. Paldies visiem četriem. Aplaudēsim mūsu viesiem. Mūsu uz, pirmiem uzvarētājiem. Nu, eh, es gribu teikt uz drīzu tikšanos, turpiniet apceļot Eiropu. Un tagad aicinu vēl pēdējos trīs runātājus nākt šeit pie prezidija galda. Vispirms Mārtiņš Dorsmans, Žāns Luīs Žeroms un Roberto Abondio. Minūtes. Fini à 45 chouchous. Regardez. Allez, pour ce deuxième panel. Lūdzu, otrā daļa uzklausīšanā par transporta nozars digitalizāciju vārds Mārtinam Dorsmanam, kurš ir Eiropas eh, kopienas eh, kuģu īpašnieku asociācijas ģenerāls sekretārs. Un lūdzu, vārds jums eh, piecas minūtes jūs rīcībā. Labrīt jums visiem! Pateicos, ka uzaicināt man ekstra vārdā tātad uzstāties. Sniegšu īsu prezentāciju, nevairāk kā 5 minūtes. Eksas eh, skatiens uz digitalizāciju transportā saskarsme starp eh, kuģi un ostu, tātad kuģim iebraucot ostā. Te ir vairāk svarīgi komponenti, arī jūs pie šī jautājuma savā ziņā strādājat. Tad īstenībā par Eksa pārstāvam 21 dalībvalstu kuģu īpašnieku asociāciju, un tas, protams, Norvēģi arī piedalās, te 85. gadā esam dibināti, atrodamies eh, mūsu štāps ir Briselē. Digitalizācija kuģošanas jomām. Te nav runa tikai par, par eh, kuģiem, bet par visu šo mm, pakalpojumu ķēdi, bet sākumā par kuģošanu. Kuģniecību. Kāds ir mūsu mērķis digitalizācijā? Digitalizācija nav pašmērķis, tas ir um, instruments, ar ko panākt rezultātu. Runājot par digitalizāciju, viens no mērķiem ir samazināt administratīvo slogu kuģi īpašniekiem, kuģotājiem, kas iebrauc vai izbrauc no Eiropas Savienības ostām. Mūsu mērķis ir samazināt izmaksas, tātad arī gan iekšējai, gan ārējai tirsniecībai, jo sevišķi īsiem pārvadājumiem mūsu pa jūras ceļiem. Tie sastāv vienu no trešo daļu no iekškopienas transporta pārvadājumiem, līdz ar to tas būtu būtisks sasniegums, ja mums izdotos uzlabot šo, šīs nozares konkurētspēju. Tas nozīmē arī iegūmus vidēji arī loģistikas ķēdē uzlabotos un izmaksas vēl samazinātos, un eh, vēl svarīgāks aspekts ir tas, ka tas samazinās eh, slogu uz jūrniekiem. Kapteinis aptuveni 2 līdz 3 eh, stundas uz katru ostu pavada gatavot šos dokumentus, papīrus. Ja mēs to varētu samazināt, līdz ar to viņi būtu gandrītāki un arī drošību uzlabotos, jo kapteinis te varētu vairāk laika veltīt citiem svarīgiem uzdevumiem uz kuģa, kas uzlabotu tātad um, drošību. Vēl runājot par digitalizāciju, kuģi kļūst par daļu no loģistikas um, ķēdēm, un digitalizācija, protams, uzlabos kopā šīs eh, loģistikas ķēdes efektivitāti. Tas nozīmē to, ka ārējās tirsniecības un iekšējās tirsniecības izmaksas samazināsies. Nu, tas nu, noteikti uzlabos arī visu šīs ķēdes eh, vides eh, veidspēju, tātad ietekmi ja uz vidu uzlabos. Uh, No 17 tūkstoši konteineru reizēm gaida trīs dienas pirms tiem jau iebraukt Eiropas Savienības ostā. Nu, tas nu ir jāatrisina. Tā tas nedrīkst palikt. Tas samazinās šos gaidīšanas laikus, samazinās arī sastrēgumus uz ceļiem un tā joprojām. Nu, tas jau viss izklausās labi un smalki, bet kā tad ir priekšnoteikumi tām, lai šos potenciālos iegūmus īstenotu? Ir ja nepieciešams uzlabot datu apmaiņu, ja atkār, atkārtot jāsmito dati starp postām. Uh, starp dalību valstu iestādēm. Nu, šeit pastāv virkne izaicinājumu. Ir ja nepieciešami harmonizēt datu kopumā Eiropas līmenī. Mums pieredze liecina par to, ka šādu harmonizētu datu kopumu pat laba nav. Un eh, starp dalību valstīm, pat, pat starp ostām vienā un tā pašā dalību valstī tiek pieprasīti atšķirīgi dati. Jāharmonizē atskaitīšanās. Ja Eiropas Savienībai tas jādara, to nevar atstāt tādu valstu pārziņā, jo mūsu pieredze liecina par to, ka um, šādā gadījumā rezultāti ir uh, visai bēdīgi. Ir nepieciešami atvērti, atklāti standarti, ir nepieciešams tehnoloģiski neitrāls risinājums, jo sevišķi tad, kad tiek aktualizētas sistēmas, tas jādara tiešām tehnoloģiski neitrāli lai jebkurš uh, sistēmas lietotājs varētu ielūgoties sistēmā ar viņu rīcībā esošo tehnoloģiju un izmantot šo harmonizēto sistēmu. Datu apmaiņa loģistikas eh, ķēdē paģēru sastapēju uzticēšanos starp operatoriem, un tas, protams, paceļ jautājumu arī par datu konfidencialitāti, kā rīcībā te ir dati, kas, kurš ir autorizēts kaut ko mainījušajos datos. Vai uh, esam uz pareizā ceļa, ja un nē? Jā, ja mēs domājam par uh, priekšlikumu mainīt atskaitīšanās formulātāšu direktīvu, bet tā ir jāuzlabo Mums ir zināmas bažas par to, ka patreizējais priekšlikums eh, gluži neatbilst tam izvirzītiem mēķiem. Un atbilde ir negatīva tāda, ja domājam par eh, jaunajām dāļu balstu muitas sistēmām, kas būs jāizstrādā un jāievieš līdz 20. gadam. Šī jaunā atskaitīšanās formalitāšu direktīvas tās ir stāvās 27. gadam, tā kā kompanijām sākumā būs uh, jāinvestē dalībvalstu muitas sistēmās, un tad sāksies, eh, stāsies spēkā Eiropas atskatīšanās kvalitāšu direktīva, kur eh, iespējams, ka, ka šīs muitas prasības būtu jāiekļaut tajā. Un atkal jādomā par ostas uzņemšanas eh, iekārtu direktīvu, tur viss ir kārtībā, elektroniskā atskaitīšanās tā tālāk. Un savukārt nesam uz paiesēt setē domājam par digitālu atskaitīšanu. Šeit nav nekādas harmonizācijas starp dalību valstīm par digitālās atskaitīšanās formātu. Un visbeidzot. Digitalizācija ir svarīga, bet tā nenovērš uzmanību, tā tad nepieciešamību optimizēt un harmonizēt uh, likumdošanu. Un daļai valstīm jāpieņem, ka uh, kopējas ieguvums būs lielāks, ja harmonizēšana notiks Eiropas līmenī. Un uzbeidzot grafiku jautājums, dažās atskaitīšās sistēmas ir jāsasina. Paldies. Monsieur Martin Dorsman, je donne tout de suite la parole. Paldies. Martinam Dosmanam. Nākošais runātājs ir Žans Līžrons. Jūs esat ģenerāldirektors RPIS Reinas ostas uzņēmumā. Paldies! Es eh, vispirms runāšu par sadarbību augšreinas apgabalā. Tā uh, ir nogrieznis starp Bardeni Virtenbergu un Šveici, kur mēs esam izveidojuši sadarbības sistēmu piesaistot deviņas ostas. Šī ir samērā paraugs sadarbība, jo Te ir piesaistīti daudz uzņēmumu, 1300 strādā uh, uzņēmumos, tās 9 multimodālie transporta cēg, uh, mezgli, un ir divi sadarbības līmeni, jo mums arī atbalsta programmas TNT un citas, lai mēs varētu šīs sadarbības formas izveidot, ko mēs konstatējām sākotnēji runājot par komunikāciju tehnoloģijām, bija ļoti maz integrācijas un kopējā darba. Tas radīja dažādus sastrēgumus um, ūdens ceļos, pie slūžām, piemēram, kā arī terminālos. Ir runa par deviņiem termināliem, kuriem bija jādarbojas efektīvā veidā. Uh, bija radušies, radusies kavēšanās, kas maksā, kad jūs zināt, ka ir jāsagatavo eh, visā mm, apkalpe kuģa eh, uzņemšanai, bet kuģis kavējas divas stundas, tas eh, ir ar savām izmaksām. Mēs decentralizējām datu apmaiņu starp Eiropas valstīm un ārpus Eiropas valsts Šveici, kur jānotiek sadarbībai starp trim valstīm, kuras pārklājas, un šeit vajadzēja uzlabot darbību. Tāpēc vajadzēja izveidot eh, satiksmes pārvaldības sistēmu. Es parādīšu dažus piemērus uz ekrāna, ja tos varēsiet izprast, kā šī sistēma darbojas. Vai lielai varētu sev rezervēt kādu laika slotu, bet lai tas varētu atkal darboties atkarībā no uh, apkalpošanas ilguma un pārējas laika no viena termināla līdz otram. Tas ir jāsaista ar citu projektu, kur atbalsta Eiropas Savienība pār uh, eh, attiecībā uz informācijas servisu. Rezervācijas sistēmas šādā veidā jau darbojās, bet tas bija uh, eh, telefona veidā, piemēram, kapteinis eh, zvana un ziņo, es esmu pie slūžām, ierodos Strasbūrā pēc aptuveni divām stundām un pārbaudot izrādījās, ka viņš bija vēl 50 Eh, kilometrus uz ziemeļiem vai dienvidiem, lai palaistu pa priekšu savu kolēģi. Tas eh, neko daudz neatviegloja. Un jaunā sistēma dod iespēju lokalizēt reālā laikā kuģus, to atrašanās vietu stūžās, paredzēt to ierašanās laiku, apstrādes laiku ostā un tā šī sistēma darbojas uz visām trim robežām, darbojas Strasbūrā un tā tiks izplatīta arī citur. Tāpat arī mēs redzam, ka to var attiecināt uz konvencionālākiem satiksmes veidiem, piemēram, uz naftas termināļiem, kruīzu koģiem, pasažieru transportu. Ar kādām grūtībām mēs saskarāmies projekta laikā? Pirmkārt, pietiekam augstu jānovērtē. sadarbības starp eh, operatoriem, kuriem ir atšķirīgas gaidas eh, gan kultūrālā, gan to. Eh, gan citās jomās mums ir valsts sektora, privātā sektora operatori tālāk par in, tīri informatīvo pieju, veiklu pieju, kas dotu iespēju savlaicīgi paredzēt ierašanos. Izveidot neitrālu platformu, to pieprasa daudz spēlētāji, ir datu apmaiņa un iedomājieties kādu operatoru, kurš saņem pilnu informāciju par konteineru transporta augšreinā, iedomājieties, ko viņš var ar to da eh, darīt. Tāpat ir nepieciešams interfejs ar citām sistēmām. Un ir būtiski definēt datus, kurus var ievietot interfejsā. Katram operatoram ir atšķirīga sistēma, uh, un šāda infras, veidojot e, digitālu infrastruktūru, mums ir jāparedz iespēja sadarboties ar dažādiem operatoriem. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Roberto Abandjo, kurš ir izpildu direktors New Digital Business Eirostar uzņēmumā. Vārds jums paldies, ka esat uzaicināši Eirostāru. Es runāšu šodien par to, kā mēs iesaistām mūsu klientus jaunā digitalizācijas sistēmā. Mēs runājam pār makro vilcieniem, tad, kas it kā būtu nākotnes jautājums, bet patiesībā tie jau darbojas šobrīd. Un Tas varētu tikt dažiem uzņēmumiem uzskatīts kā apdraudējums, bet tas ir veids, kā mēs varam iesaistīt savus patērētājus pakalpojumā, kas tiem ir labāk piemērots. Pirms dažām dienām man tika uzdots jautājums, kas būs lielākais dzelzceļu uzņēmums pēc desmit gadiem. Es provokatīvi atbildēju, ka tas būs Amazon Travel. Man teica, ka tāds vēl nepastāv. Mums ir jādomā par to, kā mēs strādāsim, lai nākotnē rīkoties efektīvi. Un šeit mēs nonākam pie uh, vilcienu kompānijām, ka, eh, kas. Uh, kurām ir jākonkurē, peļņas iespējas ir apgrūtinātas, un tāpēc būtīga ir digitalizācija. Mēs varam sekot pasažieru plūsmai, lai varētu labāk izprast to, kā pātrināt iekāpšanu un citas procedūras, un arī mēs vēlamies labāk izprast, ja kāda problēma parādās, tad no kurienes tā nāk. Par korporatīvajām procedūrām es gribētu runāt vairāk pārsa, in, sadarbību un miedarbību ar patērētājiem. Tas ir būtiski, lai mēs varētu darboties efektīvi. Šeit ir divi pīlāri. Viens no tiem ir klienti, otrais ir dati un to izmantošana saprātīgā veidā. Es servisā uzskatu, ka visam ir jāsāk ar klientu, jo pakalpojums un servis, kurš nesāks ar klientu, vienkārši netiks izmantots. Par to nopietni domā Eirostor. Mēs esam uzsākuši dažādus projektus un tos testējam, uzklausām uh, patērētāju viedokli, konstatējam, ka varam būt kļūdījušies. Tāpat jāatzīmē, ka uh, Eh, dati ir ar ļoti lielu nozīmi. Ir būtiski kartēt visu patērētāju ciklu un eh, saprast, kur ir problēmas. Eh, ceļošanas nozara parasti nozīmē meklēšana, rezervēšana, ceļojums, bet mēs mums tomēr ir jāsaprot vispirms, ko cilvēki meklē, plānojot ceļojumu. Vai tas ir Eh, vasaras atvaļinājums, cilvēki domās, kā izīrēt dzīvokli Airbnb, kā es finansēšu ceļojumu un citus jomas. Līdz ar to pieeja ir daudz komplicētāk nekā tradicionālā meklēt, rezervēt un ceļot pieeja. Mums ir jādomā par inovatīviem priekšlikumiem, un visi digitāli ieskati, ieskati palīdzēs mums labāk izprast, kā šīs lietas darbojas. Un tagad būs pāris piemēri. Piemēram, Eirostārā mēs vairāk mēģinam piemērot savus ceļojumu piedāvājumus klientam. Izmantojot datus, un GDPR ir ļoti nozīmīgs eh, pasākums, mēs uzkrājam patērētāju datus, lai labāk varētu viņus eh, labāk apkalpot. E, jūs šajos piemēros redzat dažus personalizētus piedāvājumus, ar savu darbu mēs vēlamies eh, sniegt labumu mūsu partneriem un patērētājiem. Un pēdējā attēlā atsaucos uz to, ko kolēģi runāja pirmīt, mēs dzirdējām daudz par mobilitāti un eh, lielākām iespējām. Nākotnē būs dažas lielās platformas, Google, Amazon un tās eh, vidēji lieluma platformas Mums nāksies piemēroties, mobilitāte būs centrāla, mobilitāte nav nākotnē, tā ir tagad, un svarīgi ir spēlēt kopā šajā pasākumā, lai mēs varētu mūsu patērētājiem piedāvāt saprātīgus risinājumus. Paldies visiem trim runātājiem, kuri izteicās ļoti skaidri un detalizēti Un tagad pāriesim pie diskusijām, dārgie kolēģi, vai jums ir jautājumi pēc šiem trim runātājiem? Vanderkampkums, paldies, priekšsādātāji, paldies arī trim runātājiem. Jautājumu nav, jo mēs esam krietni iekavējuši. Darbu jautājumu nav Tādā gadījumā es vēlos pateikties runātājiem, un mums būs iespēja tikties eh, vēlreiz, jo debats par digitalizāciju ir tikai sākušās, un katrā ziņā es jums saku uz ļoti drīzu tikšanos, un tagad aplaudēsim mūsu runātājiem. Paldies, ka esat kopā ar mums. Un bez kavēšanās mēs turpinām. Šī ir sanāksme ar slēgtām durvīm un aicinu tos, kuri tajā nepiedalās, atstāt zāli. Ah, non, non, non, non, non.